13. un 14. aprīļa, 19. un 20. aprīļa un 2. maija protokola apstiprināšana. Vai var uzskatīt, ka arī tie ir pieņemti un apstiprināti? Tālāk es tā tad izlai, eh, izlaidīšu priekšsēdētājs paziņojums, bet es ar lielu prieku sveicu Mario Drāgi mūsu komisijas sanāksmē. Šī Uzklausīšana notiek saskaņā ar 109. procedūras pantu un saskaņā ar kandidātu apstiprināšanas eh, padomes eh, deklarācijas 283. pantu. Un eh, es atvainojos 283. jā, 283. pantu otro punktu. Un uh, tātad mēs runāsim par Eiropas centrālo banku un tās uh, jautājumiem, un pēc tam pēdējās uh, eh, 30 minūtes mēs veltīsim citiem jautājumiem, kas ir, eh, tātad lūdzu, ja jūs gribat runāt par Eiropas centrālās bankas jautājumiem, tad lūdzu eh, dariet to pirmajā daļā. Tātad, kā es jau teicu, es jau ar visiem sasveicinājos, būs vispirms paziņojums eh, no paša Drāgi kunga, tālāk tiks uzdoti jautājumi, tātad par ECB jautājumu. Un pēc tam ESRB jautājumiem. Un visbeidzot, draugie kungam, tiks dots galvārds, un līdz ar to arī šī formālā sanāksme būs noslēgusies. Mario, ja jūs esat gatavs, lūdzu. Paldies jums! Liks. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi, man šodien ir ārkārtīgi liels gods būt šeit ekonomikas un monetāro komiteju priekšā. Pirmkārt, es gribētu pateikties komitejas priekšsēdētāju Šarunai Balsai un visiem komitejas locekļiem, kas man ļauj dot šo iespēju runāt par Eiropas ekonomisko un monetāro telpu un par galvenajiem uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā. Man ir ļoti liels gods tikt uzskatītam par kandidātu šim augstajam amatam, ECB prezidenta amatam. Es tiešām dziļi ticu tam, ka ekonomiskā un monetārā savienība un eiro ir ļoti liela veiksme Eiropai. Tā mums ir jāsaglabā visiem pilsoņiem. Tas ir kaut kas vajadzīgs. Neviens no pēdējiem notikumiem, pēdējā laika notikumiem, ieskaitot arī eh, globālo krīzi, nedrīkst iedragāt ši, šos te veiksmes stāstus. Mana franču valoda ir pārāk eh, ierobežota, lai es turpinātu šajā valodā, un tādēļ turpināšu angliski. Kā jau es teicu, man ir ārkārtīgi liels gods ierasties jūsu komitejā uz šo uzklausīšanu. Acīm redzot, esat izlasījuši manu biogrāfiju. Gribētu uzsvērt vēl trīs lietas par savu pieredzi. Pirmkārt, mana profesionālā pieredze finansējuma finanšu jautājumos un centrālās bankas vadītāja amatā, tāpat arī mana, uh, uz, mana ticība Eiropas idejām. Eiropas centrālās bankas valdē esmu darbojos no 2006. gada un biju Itālijas bankas uh, vadītājs, tādēļ es biju ECB valdē. Es uh, uzskatu, ka es varu es esmu piedalījies ļoti pozitīvos, eh, pozitīvo pasākumu risināšanā, neskatoties to, ka tagad mums ir ļoti daudz sarežģītu uzdevumu. Es piedalījos daudz lēmumu pieņemšanā, eh, kas noved pie eiro pieņemšanas. 1991. gadā es biju, eiro, es biju Itālijas kases ģenerāldirektors un vadīju Itālijas delegāciju, kas piedalījās sarunās par Māstrihtas līgumu. Uh, Pēc tam es aktīvi iesaistījos vēl daudzos citos pasākumos, kas bija īpaši svarīgi, lai Itālija varētu pieņemt eiro īpaši fiskālajos pielāgojumos, kas bija ieviešam 90. gados. Es ieguvu ļoti lielu pieredzi Eiropas un starptautiskos pasākumos. Gribētu pieminēt tikai dažus no tiem. Kopš 2008. gada esmu starptautiskā finanšu fórums, finanšu stabilitātes fóruma loceklis. Tas 2009. gadā kļuva par starptautisko finanšu valdi. E, tā ir struktūra, kas ir atbildīga par standartu izvirzīšanu starptautiskā politiskā līmenī, un es šeit arī esmu šajā komitejā ieradies, lai vairāk kārt jums stāstītu par šīs struktūras darbu un panākumiem. Gribētu teikt, ka esmu ārkārtīgi pagodināts, ka man izvirza par kandidātu ECB prezidenta amatam. Es uzskatu, ka e Eiropas monetārā savienība un eiro tās centrā ir tāda izcila veiksmes stāsti. Gribētu uzsvērt, ka neviens no nesenajiem notikumiem, ieskaitot arī globālo finanšu krīzi, nav ap, licis apšaubīt šīs idejas. Eiro ir neticami stipra starptautiska valūta. Eiro valstīs ir stiprināta šī ekonomiskā savienība, cēnu stabilitāte ir dziļi iesakņojusies. Mm, Eirozonā. Eiro pastāv jau 12 gadus. Ikgadējā inflācija Eirozonā ir nedaudz zem 2% vidēji, kas ir pilnīgi saskaņā ar cenu stabilitātes uh, pamat vadlīnijām, ko pieņēma savulaik ECB. Šis ir ārkārtīgi liels panākums. to nav ietekmējusi būtiskā cenu, būtiskās cenu pārmaiņas naftas tirgos vai graudu tirgos. Es eh, ļoti labi saprotu, ka ir arī atsevišķas problēmas ar eh, sadalījumu. Krīzes laikā arī eiro ir iz, izrādījies pietiekami stabils eh, krīzes apstākļi prasa īpašus pasākumus, un eiro ir bijis piemērots mūsu dažādās dažādo politiku ieviešanā. Ja nebūtu monetārās savienības, būtu praktiski neiespējama šāda te koordinācija monetārajā jomā. Eiro tā tad ir ticams maksāšanas līdzeklis un šī ticamība jāsaglabā. Es no savas puses darīšu visu, lai tas tā būtu. Es ticu tam, ka eh, šī uzticamība sakņojas ECB neatkarībā. ECB veids tātad cēnu stabilitātes uzraudzības uzdevumu un sargā eiro. Tāpēc es arī uzskatu, ka ECB ir jānodrošina tas, ka pildot savus pasākumus, tā ievēro visaugstākā līmeņa caurskatāmību un atskaitīšanās mehānismus. Pirmkārt, mēs esam atbildīgi pilsoņu priekšā un viņu ievēlēto pārstāvi priekšā šeit Eiropas parlamentā. Uh, Es ar prieku eh, ceru sadarboties ar jums, ceru, ka eh, dialogs ar jūsu iestādi būs atklāts un godīgs. Monetārā politika, runājot par to, ir ļoti svarīgi atgādināt, ka tā ticamība, ko esam izpelnījušies, nav kaut kas pats par sevi saprotams, un tā nepastāvēs mūžīgi, ja mēs nestrādāsim pie tās. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ECB ir mēģināt noturēt šo stabilitāti un pielāgoties globālajām vajadzībām. ECB pieņemtie dažādie pasākumi, kā piemēram riska prēmijas un kredīta plūsmu nodrošināšana sliktājā, sliktākajos krīzes brīžos ir jāturpina. Mēs izvairamies no finanšu sistēmu, katastrofas, piedāvājot šīm sistēmām atbalstu. Tādējādi mēs atbalstām visu Eiropas ekonomiku. Taču šie banku pasākumi, palīdzības pasākumi jau pēc būtības ir tikai pagaidu pasākumi. Ir sākusies normalizācija Eiropā. Lielākās bankas eh, uzrāda normalizācijas sistēmu, normalizācijas sistēmā. Eiropā šobrīd ir ļoti liels uztraukums par finanšu sistēmu ilgtspēju atsevišķās dalību valstīs. Un šīs daudzas valsts ir ļoti atkarīgas no ECB likviditātes. Makroekonomiskā un finansu vīda šobrīd ir nedroša un nepieciešams dziļi izanalizēt patreizējo situāciju. Nekādi standarta pasākumi nedrīkst tikt izskausti tā, lai tos nevarētu vairs izmantot, jo tie var būt mums noderīgi monetārās politikas un ekonomikas uzturēšanā. Likviditāte, kas atbalsta ekonomiku, ir jāuztur tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams Taču mēs nedrīkstam radīt priekšnoteikumus nākotnes nestabilitātei, radot pārmērīgu atkarību no mūsu likviditātes atsevišķās bankās un valstīs. Mūsu politika ir jāveido saskaņā ar ECB mandātu, jāuztur cenu stabilitāti vidējā laika posmā Tāpat arī profilaktiski, lai izvairītos no inflācijas, ir jārūpējas par šo te cenu stabilitāti. Ne dalību valstu krīze, ne arī dažu banku nenormālā atkarība no ECB likviditātes nedrīkst novest ECB no taisnā ceļa, proti no galveno mērķu sasniegšanas, no cenu stabilitātes uzglabāšanas. Otrakārt, finansu stabilitāte mums piedāvāja liels izaicinājums finanšu krīze ir izvirzījusi ļoti daudz jautājumus par uh, monetārās politikas būtību. Krīze ir parādījusi, ka ir nepieciešama ciešāk sasaist starp mikroekonomisko, makroekonomisko realitātu un analīzi. Krīze tāpat arī parādīja, ka cenu stabilitātes mērķis un ECB atbalsts ir cieši savā starpā saistīti Es uzskatu, ka ir jāizmanto sinerģija visā pilnībā, taču tanīpat laikā arī atbildībai ir jābūt nodalītai šajās te jomās. Monetārā politika ir jāveido tā, lai cenu stabilitāte vidējā laika posmā netiktu iedragāta. Krīze vēl vairāk parādīja, cik ļoti tas ir nepieciešams. Tanīpat laikā ir jāuzrauga arī kredītmaksāšanas iespējas valstīs, bet tas ir tikai viens no elementiem spēcīgā monetārās politikas stratēģijā. Ir svarīgi skatīties nevis tikai tuvākā nākotnē, bet vidējā nākotnē. ECB stratēģija vienmēr ir bijis veidot tā, lai tā būtu vērsta nākotnē. Taču Tāpat laikā monetārā politika nevienmēr viena pati tiek galā ar kredīta politikas grūtākajiem jautājumiem. Ir iespējams, ka ir citi mehānismi un paņēmieni, kas var palīdzēt nor, eh, sakārtot tirgu, piemēram, jaunizveidotā uzraudzības struktūra. ECB sniedz loģistisku, analītisku un administratīvu palīdzību Eiropas vērtspapīru uzraudzības iestādēm, Eiropas centrālo banku sistēmai. Institucionālais ietvars, kas ir izveidots Eiropā šobrīd, šķiet ir labi piemērots tam, lai mēs varētu risināt jebkuras problēmas, kas ir saistītas ar finanšu politikas pārraudzību un makroekonomiskajiem paņēmieniem ir ļoti svarīgi, lai dialogs starp ECB un Eiropas centrālo banku sistēmu būtu aktīvs visu laiku. Un visbeidzot, es gribētu pieminēt dažus plašākus, dažus plašākus problēmas Eiropā un izaicinājumus. Dalību valstu krī, parādu krīze ir ļoti labs piemērs tam, ka ir jāsadarbojas institūcijām un jāmēģina gūt augļu no ekonomiskās un monetārās integrācijas. Šķiet, ka uzraudzība pār dalību valstu budžetiem bijusi nepietiekama. Ilgu laiku labie ekonomiskie apstākļi ir slēpuši dalību valstu politiku trūkumus Un nav bijuši tādi noteikumi, kas būtu saistoši visām dalību valstīm šajos te labajos ekonomikas gados. Globālā krīze ir akcentējuši riska izpratni investoru vidu un arī atklājusi trūkumus, kādi šobrīd ir mūsu finanšu struktūrās. Finansiālais atbalsts, kas tika sniegts valstīm, kas atradās visgrūtākajā situācijā, ļauj šīm valstīm turpināt stabili, stabilizēt tirgus, taču to nevar uzskatīt par fiskālo transferu starp dažādām valstīm. Šis aizdevums ir saistīts ar ļoti stingriem noteikumiem un nav iespējams izvairīties no šo noteikumu izpildes. Atbilde uz šo te parādu krīzi ir jāmeklē pirmkārt un galvenokārt dalību valstu politikā un dažādu taupības plānu un budžeta par veidošanas plānu izpildē, par kuriem ir vienojušās šīs valstis ar ECB. Dalību valstīm ir jāizjūt atbildība un jārīkojas saskaņā ar noteikumiem. Skatoties uz priekšu, es varu teikt, ka tie soļi, kas ir jau spērti, lai labotu Eiropas arhitektūras vājākās vietas, ir bijuši vērsti pareizā virzienā. Eiropas komisija un padome vēlas stiprināt budžeta politikas uzraudzību taču procedūras varētu būt vēl vairāk automātiskas nekā šobrīd ir piedāvāts tā, lai nebūtu negadījuma lēmumu dalību valstīs. Eiropas parlamentam arī ir būtiski ietekme šajā jomā. Makroekonomiskā līdzsvara trūkuma uzraudzība īpašu uzmanību pievēršot dalību valsts ārējo uh, sakaru un arējā budžeta izvērtēšanai ir ļoti labs jauns pavērsiens. Ekonomiskā konkurētspēja un ekonomiskā izaugsme noteikti ir pirmā prioritāte mūsu darbībā. Ne tikai tajās valstīs, kurās šobrīd ir lieli parādi, bet arī visās valstīs. Eiropas monetārās savienības veiksmes mēraukla ir tā spēja radīt ekonomisko izaugsmu, tāpat arī ekonomisko un sociālo labklājību Daudzi no šiem jautājumiem, ko es pieminu, nav ECB tiešā atbildības lokā, taču, manuprāt, ECB var un tai arī ir jāturpina dot objektīva, neatkarīga situācijas analīze un padomi konsultācijas. Es ceru, ka mēs turpināsim domu apmaiņu par šiem jautājumiem ar jūsu komiteju arī nākotnē. We'll Paldies! Mēs ķersimies pie jautājuma daļas. Un pirmo jautājumu Tautas partijas politiskās grupas vārdā uzdos Žans Pauls Gozēs. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais Drāgī kungs, eh, mēs jūs ļoti priecājamies redzēt šajā komitejā. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mario Dragī kungs, mēs priecājamies jūs redzēt ekonu komitejā. Mēs jums uzdosim veselu virkni jautājumu šajā uzklausīšanā. Ar jūsu atļauju es nelietošu pārāk sarežģītus vārdus, jo uzdošu vienkāršu jautājumu pēc būtības, bet atbild gan būs ļoti sarežģīta. Vācijas finanšu ministrs Šoibel kungs prasa, lai Grieķija atmaksātu izmaksāto aizdevumu. Viņš vēlas, lai arī Grieķijas privātās iestādes piedalītos parāda atmaksāšanā. ECB ir izteicies pret Grieķijas parādu pārstruktūrēšanu, jo baidās, ka tādējādi tirgus varētu to tulkot kā Atēna nevēlēšanos un nespēja atmaksāt parādu, un tādējādi varētu rasties grūtības visā Eirozonā. ECB un Eiropas komisija šķiet ir gatavi izmaksāt pārējās uh, aizdevuma daļas Grieķijai pēc paredzētā plāna. Man ir vienkārši jautājums, uh, dragī kungam. Ja jūs šobrīd būtu ECB prezidents, kāda būs jūs nostāja šajā jautājumā un kāpēc? Paldies. Thank you, Messi Gozi. Paldies, Gozesa kungs. Es uzskatu, ka šis ir eh, dienas svarīgākais jautājums savā ziņā. Tāpēc norādīšu, ka Eiropas centrālā banka ir paudusi skaidru nostāju par šo jautājumu, un es tai piekrītu. Es citēšu to. ECB neatbalsta eh, restruktūrizāciju. Mums ir jānovēršas no jebkādiem piespiedu rīcības eh, elementiem. Tāpat arī eh, jāvēršas pret eh, selektīvajām maksātnespējām. Skatījums, kas ir valdījis finanšu sektorā, ir tāds, ka Uh, maksātnespējas izmaksas visticamāk pārsniegtu uh, tās sniegtos labumus. Vēl jau vairāk saistība neizpilde nekādā veidā nerisinātu kredītu krīzes uh, cēloņus. Tāpēc vēlos paskaidrot. Pirmkārt jau kas ir saistību neizpilde. Saistību neizpilde atstās neatrisinātas divas problēmas. Pirmkārt, joprojām pastāvēs deficīts, ko vajadzēs eh, finansēt pēc saistību neizpildes, un eh, līdzekļi būs jārod. Tie, kas iestājas par saistību neizpildi, tiem vajadzētu būt gataviem pašiem ieguldīt līdzekļus pēc tam, kad šī saistība neizpildi tiks īstenota, Tālāk jārunā par bankām. Pašmai bankas saistību neizpildes valstī bieži vien ir vislielākais valsts parāda turētājs. Un pēc šīs saistību neizpildes viņi cietīs kapitāla zaudējumus. Vēl jo vairāk viņu kapitāls var tikt uh, izslaucīts pilnībā. Līdz ar to vairāk līdzekļu vajadzēs, lai rekapitalizētu pašmai bankas. Tāpēc skaidri jāsaprot, ja vien netiks piedāvāts vairāk līdzekļu, vai arī valsts un banku pienākumi netiks kaut kādā veidā garantēti pēc saistību neizpildes, tad saistību neizpildi kļūst par ārkārtīgi sarežģītu procedūru. Jebkurā gadījumā šķiet, ka izmaksas pārspēj gūstamos labumus, un Mēs taču zinām, kā pārvaldīt uzņēmumu bankrota procedūru. Mēs uh, pēdējā laikā esam to iemācījušies vēl jo labāk, un tagad mēs zinām arī, kā pārvaldīt bankas bankrotu. Es gan neesmu drošs, vai mēs to esam apguvuši 100% apmērā, un mums vēl ir jāiemācās, kā pārvaldīt valstu parādus. Uh, Līdz ar to, kā jau es teicu, izmaksas visticamāk pārspēs labumus. Tāpat, vai mēs esam. Vai mēs droši zinām, pārzinām visus aspektus, kas ir saistīti ar eh, šo saistību neizpildi? Proti problēma, ka saistību neizpildes problēma pāriet no viena spēlētāja pie otra. Ja saistību neizpildi uzskatām par kredītu pasākumu, tad jāsaprot, kas ir darbojošās puses šajos kredītu mīmaiņas darījumos, kas ir tie, kas iestāsies pret, kas ir tie, kas garant, dos garantijas valsts saistību neizpildas gadījumā, ir jāsaprot, ka būs runa par ļoti lielām summām, un tas varētu izraisīt saistību neizpildas vilni. Mums ir jāzina vairāk par šiem aspektiem un tālāk. Visbūtiskāk. Ja šis jautājums sasauksies ar citiem jautājumiem, es pie tā vēl atgriezīšos. Bet jūs drīkstat runāt vēl vienu minūti, saka priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka te ir vēl viens jautājums. Mēs pārmērīgi uzsveram restruktūrizācijas un saistību neizpildes jautājumu, bet ja mēs padomājam, kas ir restruktūrizācija vai saistību neizpilde, tad uh, tas ir veids, kā finansēt valsts situācijā, kurā tā ir nonākusi. Bet kāpēc mēs nejautājam pirmām kārtām, kas būtu darāms? Man ir pašam sava pieredze. 90. gadu sākumā Itālija iespējams bija bēdīgākā situācijā nekā Grieķija, Portugāla vai Īrija. Eh, mums eh, deficīts bija 11% no IKP, inflācija bija daudz augstāka un nebija ne starptautiskā valūtas fonda, ne citu mehānismu, kas mums varētu palīdzēt. Mums katru mēnesi nācās emitēt ļoti daudz obligāciju, kas e, principā bija trīsreiz vairāk nekā Grieķijas gadījumā trīs gadu laikā. Un 1992. gadā valdība ar Itālijas centrālās bankas atbalstu uh, nāca klajā ar fiskālo risinājumu problēmu, kas e, šķita ticama Itālijas situācijā. Mums situācijas risināšana aizņēma daudz laika, bet beig beigās mēs to atrisinājām, un nebija nekādu ārēju mehānismu, kas mums varēja palīdzēt. 1995. gadā bija Jārunā par valūtas kursu kritumu, un uh, šis līdzeklis var izrādīties neefektīvs, ja vien netiek veiktas struktūrālās reformas. Struktūrālās reformas tika īstenotas, mēs būtiski mainījām uh, ļoti daudz ko, uh, tostarp arī procesu, kādā norit sarunas par algām. Uh, Un eh, būtībā algas samazinājās eh, pēc 1992. gada. Elastīgie valūtu kursi arī var pasliktināt situāciju, jo tie palielina šīs atšķirības. 95. gadā mums joprojām bija eh, šī, šī, šī bāzes atšķirība 700 punktu apmērā. Un es uzskatu, ka ka ar šādu pieredzi mums ir jāapzinās izmaksas. Mums ir pirmkārt jātic, ka šo darbu ir iespējams paveikt. Paldies! Nākamais jautājums sociāldemokrāta grupas vārdā Anī Podimāta. Paldies, priekšsēdētāji! Θα συνεχίσω στο ίδιο ερώτημα, αφού σας... Vēlreiz paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos sveikt jūs mūsu komitejā. Un varbūt nedaudz eh, paturpināt to jautājumu, kur uzdeva Gozes kungs. Ja es pareizi sapratu jūsu atbildi, tad jūs vēlties paturēt iespēju manevram. Un jūs sacījāt, ka jūs turpināsiet nu, ieturēt esošo ECB līniju, tātad nekādus kategoriskus nē, jebkādām restruktūrizācijām Eirozonas valstīs, ja vien šī restruktūrizācija nav brīvprātīga. Kā tad ar šo kategorisko nē? Vai tas, piemēram, attiec arī uz obligāciju? Uh, termiņiem vai vecu obligāciju aizstāšanu ar jauniem. Un kā jūs vērtējat? Vai kā jūs novērtēsiet, vai restruktūrizācija ir vai nav brīvprātīga? No kā tas būs atkarīgs? Kādi kriteriji to noteiks? Vai to noteiks kredītreitinga aģentūras, vai viņa interpretācija būs izšķiroša? Un vai viņas būs tās, kas uh, nolems, vai bankrots ir atzīstams par notikušu vai nē. Tālāk uh, politikas uh, noteikšanas jautājumi, skatoties uz Eiropas centrālo banku, runājot par restruktūrizāciju, vai tas novedīs pie situācijas, piemēram, līdzīgas kā Lehman Brothers bankrots un kādā veidā tas ietekmēs finanšu transakcijas Eiropas līmenī. Un eh, kā tad ar izmaksām, kas tad eh, tās uzņemsies? Vai tas būs jādara atkal nodokļu maksātājiem, vai to tomēr uzņemsies eh, arī daļai finanšu iestādes pašas? Paldies! Paldies, Podimantas kundze! Priekšstādātājs kundze, man tagad ir jautājums. Te praktiski bija divi jautājumi, kā man atbildēt. Sāciet lūdzu ar pirmo jautājumu, tad redzēsim, vai tiksiet līdz otrajam. Es tā tad vēlreiz citēšu ECB. ECB nav par restruktūru restruktūrizāciju vai apgriešanu, ja vien tā nav brīvprātīga. Un nevēlamies izdarīt nekādus spiedienu, ne, nevēlamies pieļaut nekādus spiedienu elementus. Un ir vīnas iniciatīva, par ko ir runa, eh, kas, manuprāt, ir pilnīgi brīvprātīgi. Vism... Eh, tālāk parāda eh, apmaiņa. Es nezinu, kā, vai tad to vispār var izdarīt nebrīvprātīgi. Bet Nu, es nevaru tā precīzi pateikt, kas tad ir brīvprātīgs un kas nav brīvprātīgs. Nē, esmu jurists. Bet es domāju, ka no Lēmana uh, eh, gadījuma mēs varam mācīties. Ir daudz investoru, daudz cilvēku, kas uh, tikai uh, gaida, kad uh, šie te. Uh, piespiedu pasākumu varēs tikt realizēt un kad varēs uh, aizdabūt parādniekus pie tiesas. Uh, Ir ļoti daudz tirgus dalībnieku, kas būtu vienkārši pārlaimīgi, ja viņi varētu eksploatēt uh, situāciju, uh, kad uh, eh, finansiāla neveiksme vai izgāšanās tiek slikti pārvaldīta. Uh, Lehman Brothers uh, bankrots ir visdārgākais vēsturē. Un, un uh, es uh, ceru, ka mēs pat nepietuvosimies nekam tik uh, apjomīgam. Otrais jautājums uh, - finanšu pārvedumu no, uh, nodoklis. Rakstītajā aptaujā es jau atbildēju šo jautājumu. Un izskatās, ka tas attiec tikai uz valūtas darījumiem, taču būtībā tas attiec uz visiem uh, finanšu pārvedumiem. Bet jautājums ir, vai ar šo nodokli mēs varam atrisināt galveno problēmu. Uh, morālās, uh, morālais apdraudējums šeit ir viss uh, bīstamākais, jo lielās institūcijas ir milzīgam riskam, ir izdarījuši ļoti riskantas darbības, kuras tās vairs nav spējušas pašas pārvaldīt. Tā kā principā krīze jau nav uh, iestrādāta pašā produktā. Bet, ja mēs paskatītos, kas ir galvenie krīzes izraisītāji, jā, tās ir galvenokārt lielās institūcijas. Un finanšu pārvedumu nodokļi attieksies, diemžēl, ne tikai uz lielajiem spēlētājiem, bet uz visām bankām, arī uz mazajām. Un ar to ir saistīts zināmas problēmas. Es, protams, saprotu tos labos nodomus, uh, kas eh, slēpsies iz šīs nodokļu izstrādāšanas, bet ir eh, problēmas, to būs ļoti grūti īstenot. Eh, ja vispār šī koncepcija kā tāda tiks pieņemta. Eh, bet, ja vispār šāds nodoklis tiek noteikts, eh, šim nodoklim ir jābūt vispasaules. Jo varat būt pilnīgi eh, pārliecināti, ka visi finanšu pārvedumi notiks tajās valstīs, kurās nebūs šādi nodokļi. Tālāk ir teikts, ka šim pasākumam jābūt īstermiņa. Nu, kā tad mēs varam noteikt, kas tad ir īstermiņš? un kā mēs varam eh, vispār eh, atšķirt vienu īstermiņa darījumu no citiem īstermiņa darījumiem. Ļoti daudz, kas starp banku aizdevumi ir īstermiņa, arī potīrkus ir īstermiņa. Un tās eh, visas ir maksājumu sistēmas daļas. Nodoklim vajadzētu apkarot spekulatīvu uzvedību Bet vai mēs spēsim noteikt, kas ir spekulācija un kas ne? Piemēram, piemēram, hedžēšana ir visnotaļ likumīga, ir vis, pilnīgi likumīga. Uh, Bet atvasināt to vērtspapīru e, nolīgumos e, tas kā nosacījums nav iekļauts. Tātad jautājums, vai finanšu nodoklis tiks ieviests visā pasaulē vai nē. Ja nē, mēs vienkārši veicināsim izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un tas noteikti samazinās eh, darījumu izmaksas un samaz, eh, paaugstinās darījumu izmaksas un samazinās likviditāti tirgū. Un gal galā tas uh, lies ūdeni uz spekulantu dzirnavām. Un es domāju, nu, ja jau mēs to spētu īstenot, visu, ko es sacīju, tad mēs to varam e, realizēt. Priekšsēdētāji, e, cienījamie kolēģi, lūdzu. E, e, tiešām uzdodiet pa vienam jautājumiem, e, jo vesels trīs minūtes mēs esam pārtērējuši, un tagad Silvijai Gulārai vārds. Paldies! Man ir liels prieks sveikt jūs, draugie kunga Alda grupas vārdā. Jūs stāsieties šajā matā ļoti sarežģītā brīdī. Dienas jautājumu uzdeva jau Žāns Pols Gozēs un Anī Podimata. Es gribētu jums uzdot jautājumu par komunikāciju kāru. Domāju, ka šeit mums nav nekāda šauba par to, ka jūs tehniski esat ļoti kompetents cilvēks. Es esmu arī Eh, es, es domāju, ka jūsu nominācija ir arī Eiropas uzvara pār dalību valstu aizspriedumiem. Eh, vācu presē jūs ir nedaudz ģermanizējuši. Viņi saka, ka jūs esat respektējams itālis ar tādu vācu ķiveri galvā. Uh, ka jūs esat par Bundesbankas stabilitātu un neatkarību. Mēs vēlamies tādu ECB prezidentu, kas varētu būt kā vidutājs starp ziemeļiem un dienvidiem. Kā tieši jūs saņemsiet rokā komunikācijas un plaš, plašsaziņas līdzekļu mēdīs? Mēdī, Šobrīd ir milzīga kakofonija šajā te informācijas telpā. Daudziem Eiropie, Eiropiešiem jūs būsiet eiro garantētājs Ko, kā jūs uzlabosiet šo te komunikāciju? Es domāju, ka Žans eh, Klods Trišē jau ļoti labi to ir darījis. Kā jūs to varētu vēl uzlabot, lai informētu iedzīvotājs par ECB darbību? Paldies! Paldies, Gulārs kundzei! Paldies par šo jautājumu! Grūti tiešām pateikt, kas es esmu, no nu, laikam jau itālis. Daudzas vācu avīzes Vēl pirms trim mēnešiem man ierindoja. Mani tāda, tajā pašā sarakstā, kur pīcis un makaronus. Bet galvenais ir tas, ka tas, ko es esmu teicis šajos pēdējos mēnešos visās savās publiskajās uzrunās, un to nav bijis daudz, ir tas, ko es esmu teicis visu savu mūžu. Vienmēr esmu teicis, ka man dārga ir cenu stabilitāte 70. gados Itālijā nebija šīs cenu stabilitātes, bija vairāk nekā 20% inflācija. Es ļoti augstu vērtēju šo te cenu stabilitāti. Tad, kad es saku, ka ir nepieciešama fiskālā disciplīna, tad es atsaucu uz savu pieredzi 90. gados, kas bija visnotaļ bēdīga. Es neesmu ne ziemeļnieks, nedz arī tāds, kurš neizprot citu problēmas. Bet galvenais ir jāskatās, kāds ir ECB mandāts. ECB mandātā teikts, cēnu stabilitāte vidējā laika posmā ir jānodrošina visā eirozonā. Tā, lai cēnu stabilitāte nenoteiktu dalību valstu ekonomikas pavērsieni vai preferences. Un manā prātā tas arī ļoti skaidri iezīmējas. Kā jau es teicu ievadrunā, es esmu atbildīgs visu Eiropas pilsoņu priekšā un arī jūs priekšā, kā vēlēto pārstāvu priekšā. Es neesmu, eh, nestrādāju tikai vienas valsts pilsoņu labā un uh, neesmu atbildīgs tikai viņiem. Protams, ka būs ļoti grūti iet Žankloda pēdās, jo viņš ir ārkārtīgi labs profesionāls savā jomā un būs grūti darboties tikpat labi, kā viņš to ir darījis. Paldies! ECR grupas vārdā Kijas Vinborn lūdzu. Paldies! Dragie kungs, man prieks jūs šeit sveikt. Eirozonas prezidents Junkerkungs ekonu komitejā pagājušā nedēļa Strāsbūrā atzina, ka viņam labāk patiktu, ja ECB būtu formāla valūtu menedžmenta loma. Eiro uh, spēks kaitē tām dalību valstīm, kuras ir vājākas ECR zonā. Uh, Ja līgumi tiktu mainīti, vai jūs, jūs vēlaties šādas līguma izmaiņas, kad ECB būtu atbildīga arī par šiem te valūtas kursiem? Paldies, Svinbarnas kundze. Šis jautājums nav viegls. Vairāk kārt esmu jau teicis, ka ECB primārais mandāts ir nodrošināt cenu stabilitāti vidējā laika posmā. Manuprāt, Tām arī ir jābūt par galveno principu, manā prātā. Citiem vārdiem sakot, tas būtu pretrunā šim mandātam un arī tā nebūtu laba doma vadīt monetāro politiku, paturot prātā tikai valūtu maiņas kursu mērķi. ASV to nedara. Arī Eirozonā tas netiek darīts. ECB to nedara un nekad nav darījusi. Tas nozīmētu, ka mēs atsakāmies no cenu stabilitātes mērķa. Šajā brīdī varu pateikt tikai to, mēs visi esam pret to, lai būtu pārmērīgas uh, mājas kursu svārstības. Bet kā tās regulēt? kā tās ieturēt zināmos rāmjos visā pasaulē, ir vienkārši neļaut pasaules svārstībām, ir radīt pārāk lielu tekošā rēķina deficītu vai pārpalikumu. Tekošajiem rēķiniem ir jābūt pietiekam līdzsvarotiem, lai tie palīdzētu izvairīties no pārmērīgām valūtas kursu svārstībām. Paldies! Tagad zaļo grupas vārdā Paskals Kanfīns lūdzu. Labdien! Jā, es došu jums laiku uzlikt austiņas, runāšu franciski. Labdien, godātais dragī kungs, es run, izteikšu kādu vārdu, ka šeit nav izskanējis šodien. Arī jūs ievadrunā par to nerunājāt. Par Goldman Sachs. Jūs savā, eh, la, savā Ievadrunā nepieminējāt tos trīs gadus, kurus jūs strādājat Goldman Sachs iestādē. Jūs bijāt viceprezidents, kurš bija atbildīgs tieši par Eiropas jautājumiem. Protams, ka jūs labi pārzināt to mīmaiņas līgumu, kas 2000. gadā tika noslēgts starp Grieķiju un Goldman Sachs. Um, es domāju, ka Eiropas pilsoņiem uh, E, ir svarīgs šis postenis, kurā jūs būsiet, un tādēļ viņiem ir nepieciešams pilnībā uzticēties ECB prezidentam. Mēs gribētu paskaidrojumus par jūsu lomu Goldman Sachs. Vienīgais, e, ko jūs esat līdz šim teicis par šo savu lomu, ka jums tādas nav bijis, ka šis te mīmaiņas līgums nebija jūsu pārziņā. Līdz pat 2002. gadam bija seka šim mīmaiņas lūgu līgumam. Jūsu uzdevums bija pārdot Goldman Sachs pakalpojumus dažādām Eiropas bankām un kasēm. To jūs noteikti darījāt. 2003. gadā jūs bijāt Goldman Sachs valdē. Strādājāt plecu pie pleca ar to cilvēku, kurš apstiprināja šo te mīmaiņas līgumu. Ko jūs mums šodien vēl varat piebilst pie tā, uh, ko jūs esat līdz šim teicis par to, ka ar šo mīmaiņas līgumu jums nesot pilnīgi nekāda sakara. Tas man liekas mazticam, ka tas tā varētu būt. Ja jūs jau zinat, ka es nesaku patiesību, tad kādēļ jūs man uzdodat šo jautājumu? Mēģināšu atbildēt. Es domāju, ka šis ir būtisks jautājums un esmu pateicīgs jums par to. Es ceru, ka man atbild jūsos viesīs pārliecība. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi būt ne tikai godīgam savā rīcībā, bet arī, lai tevi uztver kā godīgu. Šim jautājumam ir ļoti daudz dimensijas, un tādēļ es izmantošu visas man atvēlētās trīs minūtes, lai uz to atbildētu. Pirmkārt, strādājot Goldman Sachs, es redzēju, ka darījums starp Goldman Sachs un Grieķijas valdību sākās pirms tam, kad es sāku strādāt Goldman Sachs. To jau esmu teicis ļoti daudz reižu. Third, in... Man tiešām nebija nekāda sakara ar šo mīmaiņas darījumu. Treškārt, es domāju, ka jūsu rīcībā esošā informācija nav pilnīgi precīza. Es nebiju par, eh, atbildīgs par, daž, par pārdošanas darījumiem ar valdībām. Es strādāju ar privāto sektoru. Goldman Sachs, tad, kad man pieņēma darbā, varēja man uzdot darbības arī publiskajā sektorā, taču es viņiem. Taču es neuzņēmos šos pasākumus. 2005. gadā, kad es bija nonācis savas karjeras beigu posmā Goldman Sachs, tad man uzdeva jautājumu, vai es varētu uh, sniegt padomus eh, Goldman Sachs valdei par publiskā sektora darbību. Un šādus padomus tad es arī devu. Taču eh, ar Grieķijas mīmaiņas noliegumu man tiešām nav nekāda sakara. To jūs varat uzdot arī citiem valdes locekļiem šo jautājumu. Viņi atbild bez to pašu. Šim jautājumam ir arī cita dimensija. Varētu teikt, ka e, Goldman Sachs ir investīcija banka, līdz ar to tai ir ļoti cieši sakars ar citām bankām un varētu rasties uh, interešu konflikts. Es biju sešus gadus Itālijas bankas pārval banku pārvaldības iestādē un nekad neesmu izmantojis šo te pieredzi Goldman Sachs šajā te darbā vai sakars neesmu izmantojis uh, Itālijas ECB valdē. Itālijas bankām nav bijušas problēmas šajā krīzē. vai es esmu pārāk viegli attiecies pret Itālijas bankām. Pajautājiet Itālijas banķieriem, kāds es biju kā uzraudzības iestādes vadītājs. Es biju arī e, e FSB priekšsēdētājs. Vai FSB pārāk stingri turējās pret bankām? 2002. gadā es uzrakstīju uh, zinātnisku rakstu, kurā jūs varat atrast ļoti daudz brīdinājumu bankām par to, kāds, kādi riski ir saistīti ar viņu darbību. Kopā ar profesoriem Džerātī un Mertenu es uzrakstīju šo dokumentu. Un šeit ir ievadā arī rakstīts, ka šajā dokumentā mēs analizējam dažādus neparedzētu risku akumulāciju. Dokumentā īpaši uzmanību pievērsta garantijām, ko valdības izsniedz bankām un citām finanšu iestādēm, kas var radīt Eh, parādu akumulāciju un risku akumulāciju publiskā sektora bilancē. Man, cik es zinu, šī ir pirmā sistēmiski svarīgo finanšu iestāžu risku analīze. Kamēr es biju FSB priekšsādātājs, es visus nemitīgi brīdināju par to, ka tuvojas riski. Ja tam, ka es esmu strādājis Goldman Sachs, ir bijusi jau kāda ietekme, tad tā ir bijusi tikai laba ietekme. Ko mēs darījām FSB banku regulācijas jomā. Neaizmirstiet, ka 2008. gada aprīlī vienīgo atbildi uz krīzi F, sniedz FSB uh, eh, publicējot 77. ziņojumu. Spēkā bija Bāzele 3. Es eh, līdz ar to beigšu savu atbildu šo jautājumu un pāriesim pie nākamā jautājuma. Lielas paldies! Tagad goē vārdā Jurgens Klūte lūdzu. Jā, dankašvien. Paldies, eh, dragie kungs. Es uh, Jā, tika aicināts uzlikt austiņas. Es uh, sveicu jūs pats arī šeit un eh, vēlos eh, vēlreiz pievērsties jautājumam, ko jau jūs daļēji atbildējāt. Vācijā laikrakstos Nevienā rakstā netika apšaubīta jūsu profesionālā kompetence, jums tika sniegts ļoti augsts vērtējums, netika nekādā veidā apšaubīts, ka jūs būtu piemērots turpmākajam centrālās bankas priekšstādātāja amatam, bet eh, šī politiski vājā vietā ar Goldman Sachs un Grieķiju tomēr paliek. Pat tad, ja jūs pats sevi nevēlaties sasaistīt ar šo jautājumu, uh, tad uh, tomēr fakts paliek, ka jūs esat uh, eh, strādājuši šajā kontekstā, un tas vismaz rada jautājumus, un uh, tam visam rodas tāda piegarša. Jūs zināt šo satraucošo situāciju Grieķijā, Portugālē, Spānijā, cilvēki ir izgājuši ielās, notiek lieli nemieri. Ja jūs vēlaties tikt galā ar savu uzdevumu šajā situācijā, jo īpaši uh, Grieķijas gadījumā jums ir jābūt ārkārtīgi godīgam, jums ir jāraisa uzticamība, un es uzskatu, ka jūsu ticamība jau mazinās kā priekšsādātājiem centrālajai bankai, jo jūs esat saistīts ar šo Goldman Sachs jautājumu. Tāpēc es gribēju jautāt, jau Paskals to pieminēja, bet kā jūs plānojat sasniegt šo vēlamo ticamību, ņemot vērā saspringto situāciju? Um, gave... Es uzskatu, ka tā atbilde, ko es sniedzu jau agrāk, arī bija atbilde uz jūsu jautājumu. Es uzskatu, ka esmu rīkojies godīgi. Acted, uh, Un uh, cilvēki bez konkrētiem aizspriedumiem patiešām varētu secināt, ka es esmu rīkojies godīgi Goldman Sachs gadījumā. Esmu sniedzis daudz pierādījumu tam, ka mana rīcība ir bijusi godīga saistībā ar privāto sektoru un ar attiecīgo investīciju banku, un uh, ka uh, tas uh, nekādā veidā subjektīvi neietekmēja tās pašmai bankas, par kuru pāraudzību es biju atbildīgs. Un, uh, kad tika norādīts, ka es tā diezgan viegli apgājos ar baņķieriem, nu patiesībā tas bija diezgan smagi, un Itālijas gadījumā tas bija īstais veids, kā organizēt uzraudzību neatkarīgi no valdībām, citām iestādēm, un darīt to atbildīgi, ciešā uzraudzībā, savos eh, paziņojumos sabiedrībai esmu sniedzis diezgan daudz norādījumu uz gaidāmajiem riskiem, kas eh, tikai krājās un krājās. Un es to arī teicu, esot FSF un FSB vadītāja amatā. Es arī norādīju, ka līdz ko mums būs globālas uzraudzības uh, iespējas, es tās izmantotu, lai veidotu noturīgākas sistēmas nākotnēji. Es nezinu, kā vēl lai es atbildu uz tādu jautājumu kā jūsējais. Manuprāt, tā jau pat par sevi ir atbildi. Paldies! Paldies! Tagad EFD grupas vārdā Mario Bargezio. Paldies, priekšsēdētāji! Um, paldies, dragī kungs, pēdējie divi jautājumi ir uh, ievirzījuši mūs uh, tēmā, kas ir vispārīgāka, un pievēr, pavirzījuši mūs tuvāk Goldman Sachs jautājumam. Manuprāt, uh, te ir radušās pamatotas bāžas parlamenta krīzes komitejā Angelīdis kungs mums ir atgādinājis par tām briesmām, kas uh, bija radušās, un uh, viņš teica, ka tās mums draud ar vēl vienu krīzes posmu, kas uh, var izvērsties traģēdijā daudzām valstīm. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs saņemtu zināmus paskaidrojumus Goldman Sachs gadījumā un citos gadījumos šķiet, ka ir pastāvējuši zināmi slepeni formējumi un asociācijas, kas eh, būtībā ir rīkojušies pret citiem, uh, citām struktūrām, kā piemēram Glass Stigl. Un tāpat arī jārunā par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, par to, ka viņi mēģina samaksāt zaudējumus, ko ir radījušas lielās spekulatīvās bankas. Itālijā De Pietro kungs uh, politiskais līderis sarunās ar mani izteicās par tādu kā seniorāžu un eh, šajā amatā, Eiropas centrālās bankas vadītāja amatā, eh, ja jūs tur nonāksiet, vai mēs varam saņemt jūsu nostāju par monetāro suverenitāti? Jā, jūs pieminējāt virkni dažādu struktūru, saka Dragī kungs, un uh, mēs varam par tām daudz runāt. Internetā ir pieejama informācija par nesen notikušu konferenci, kurā piedalījās daudzi itāļi, arī Tremontī kungs un Bernadē kungs, uh, zinātņu doktors, un es uh, arī vēlos norādīt uz jūsu pieminētajām investīciju bankām un investoriem. Viņi ir kļuvuši caurskatāmāki nekā daudzi varētu domāt. Šī plaisa, šis nodalījums starp investīciju banku pasākumiem, tirzniecības aktivitātēm un citiem pasākumiem, es nekad neesmu apgalvojis neko pretējo. Es, uz, neko pretēju. es uzskatu, ka uh, Eh, tas vienmēr ir bijis to pasākumu sarakstā, ko finanšu stabilitātes pārvalde ir klāstījusi citiem finanšu regulētājiem. Un eh, viss ir atkarīgs no bankām, no uzņēmumiem un no vietas, kur šie pasākumi notiek. Runājot par monetāro suverenitāti, uh, Kopš Maastrichtas līguma stāšanās spēkā tā ir Eiropas centrālās bankas pārziņā. Un uh, viena no tās misijas sastāvdaļām ir nodrošināt uh, cenu stabilitāti vidējā posmā. Paldies, tagad mēs pievēršamies atkal tautas partijai un Langena kungam. Paldies, priekšsēdētāji Langen, jūs esat lielisks uh, profesionālis starptautiskajās lietās. Uh, un arī Vācijā daudz uzskatīja, ka jūs esat piemērotākais. Es vēlētos eh, pievienoties jautājumam, kurā tika norādīts, ka jūs cīnaties pret nelīdzsvarotību Eirozonā. Jūs sacījāt, ka situācija Grieķijā nav tik smaga, kāda tā bija Itālijā 90. gadu vidu, un eh, ka Itālijā šīs problēmas bija daudz lielākas, bet Eirozonā konkurēt spējas ir uh, veidojušās ļoti atšķirīgi, līdz pat 25% atšķirība pastāv starp dažādā valstu konkurēt spējām. Ko jūs varētu ieteikt, lai tuvinātu šīs konkurēt spējas iespējas un tās uzlabotu, jo īpaši problēma valstīs? Thank you, Ms. Lang. Paldies, Langena kungs. Šis ir ļoti būtisks jautājums, jo te ir runa par monetālo politiku tādā ļoti neviendabīgā jomā. Vēlos vēlreiz atgādināt, ka Eiropas centrālās bankas mērķis ir panākt vidēji termiņu cenu stabilitāti Eirozonā kā vienotā veselumā. Un jautājums ir par to, vai tas kādā veidā tiktu nodarīts kaitējums vājākām valstīm, ja procentu likmes palielinātos cenu stabilitātes apsvērumu dēļ. Nu, atbildi ir tāda, paraudzīsimies, kādas ir kredīta cenas, jo tas ir svarīgi izaugsmai un investīcijām dažādās valstīs. Šis jautājums ir cieši saistīts arī ar valsts parāda procentu likmēm, jo, kad bankas aizdod naudu, tās arī meklē alternatīvus investīciju veidus. Ja mēs paraugāmies uz valstīm, kas jau ir nonākušas fiskālā krīzē, tad mēs pamanām, ka kredīta izmaksas ir nu, 14-15% valsts parāda gadījumā, un šie skaitļi ir ļoti lieli ņemot vērā to, par kādām likmēm īstermiņa politikas gadījumā lēmīja Eiropas centrālā banka. Es vēlos norādīt, ka cēnu stabilitātes nodrošināšana samazinās riska prēmijas visur, gan valstīs, kur klājas labāk, gan valstīs, kur klājas netik labi, bet viens no galvenajiem komponentiem kredīta izmaksu samazināšanā ir fiskālās restruktūrizācijas plānu īstenošana, kas samazinātu riska prēmijas eh, valsts parādu gadījumā. Tāpēc eh, cenu stabilitāte Eirozonā samazinātu riska prēmijas Eirozonā, tāpat arī samazinātos fiskālais deficīts, respektīvi valsts parāds, un arī tādā veidā samazinātos uh, valsts riska prēmijas un tālāk struktūrālās reformas. Ar konkurētspējas zudumiem nevar cīnīties nekā citādi, kā vien īstenojot struktūrālās reformas, kas sekmētu konkurētspēju. Paldies, Langen kungs! Okay, for... Un tālāk Domeničī kungam vārds. Sveicināts, dragie kungs, jūs esat laipni aicināts mūsu grupā. Atbildot Langenkungam un uh, eh, Svinvornas kundzei, jūs jau runājat par konkurēt spēju, bet es gribu jautāt ko citu. Pagājušajā nedēļā pēc preses konferences, ko sarīkoja bankas prezidents Trišē, uh, radīja zināmu reakciju, kad eh, viņš paziņoja par iespējamām uh, likmju uh, paaugstināšanas iespējām jūlijā. Un būtībā es gribēju jautāt, kādēļ tas rodas, vai tādēļ, ka inflācija varētu pieaugt Ziemeļvalstīs? Un vai tas varētu savukārt ietekmēt Eiropas dienvidu valstis? Ir skaidrs, ka nav iespējams ar uh, apmaiņas kursiem rīkoties uh, tādā veidā, kā jūs arī to skaidrojāt. Bet uh, kā tad atjaunot uh, izaugsmu, konkurētspēju, tas ir jādara valsts līmenī, nacionālā līmenī, uh, bet ir, protams, jāsaskaņo arī pārvaldība Eiropas līmenī, un es domāju, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas Savienība un spēcīgāka pārvaldība Eiropas Savienībā. Jums ir respekts pret institūcijām gan Eiropas līmenī, gan uh, nacionālajā līmenī, bet rakstītajās atbildēs jūs rakstījāt, ka esat pārliecināts Eiropietis. Un šobrīd tiešām ir jādara varbūt tādas ārkārtas lietas, uh, nevis tikai jāskatās no šauriem uh, vienas institūcijas rāmjiem. Un varbūt tiešām lūk šis Eiropas pārvēl, pārvaldības aspekts ir jāizvērš plašāk. Un varbūt jāaiziet no šauriem iestādes novilktiem rāmjiem. Uh, Paldies! Es jau sākumā sacīju, ka liela daļa savas dzīves esmu veltījis tam, lai izveidotu Eiropas monetāro savienību. Un man liekas, katram ir uh, skaidrs, ka uh, daudzas problēmas ir ra radušās tādēļ, ka uh, Eh, process nav īsti pabeigts. Mums ir vienota eh, valūta, tā pastāv jau vairākus gadus un varētu domāt, ka ar to pietiek, bet ar to vien nepietiek, ja nav atbilstošas politikas, ko prasa monetāra savienība. Uh, Process ir noticis, protams, um, pakāpeniski, um, process ir sakārtots, bet uh, attīstībai ir jānotiek sistemātiski, pamatojoties uz jau uzbūvētā. Mums ir stabilitātes un izaugsmas pakts, lai uh, nodibinātu uh, budžetāro disciplīnu. Un pirms pāris gadiem šis pakts uh, tika vājināts, un tā bija liela kļūda. Mums pie tā vajadzētu atgriezties. Mums šie disciplīnu nosakošie noteikumi ir nepieciešami. Ir jānosaka sankcijas, attiecīgas sodi. Uh, protams, tas viss ir saistīts uh, ar reputāciju galvenokārt Kas attiec uz pašu procedūru, jūs zinat, kāda ir centrālās bankas un trišē nostāja, un es tam pilnīgi piekrītu. Procesam ir jābūt automātiskam, lai neatkārtotu situāciju, kāda uh, bija ar uh, stabilitātes un izaugsmas paktu pārskatīšanu, un parlaments ļoti daudz ko darīs eh, šajā virzienā. Un uh, tiešām Eiropas centrālā banka uh, augstu novērtē to, ko parlaments ir darījis eh, īpaši pēdējo mēnešu laikā. Un tātad šis process eh, uzraudzība ir jāpaplašina, jāpadziļina, jāpadara eh, šī kontrola uzraudzība detalizētāka, pamatīgāka, izvēršot uz citām jomām. Es jau to esmu, uz to esmu aicinājis sen. Uh, Ne tikai budžeta disciplīna ir jākontrolē. Daudzām valstīm problēma ir konkurētspēja, un tā ir saistīta ar struktūrālām reformām. Bet eh, struktūrālās reformas mm, mēs līdz šim nepietiekam pāraugām. Mm, darba grupa Eiropā mēs tieši par to runājam, mums nav kopīgu nosacījumu konkurētspējai. Mums ir kaut kādi pirmie soļi, ir kaut kādas eh, nesaistošas rekomendācijas, bet ja mēs eh, varētu tas padarīt saistošas, tas faktiski radīt līdzīgu situāciju, kāda mums ir ar budžeta disciplīnas pāraudzību. Tas ir eh, prasīs daudz darba, bet es domāju, ka tas būtu tāds kvalitatīvs lēciens lai panāktu jaunu attieksmi, jaunu domāšanu. Un tas būtu saistīts ne tikai ar e, vispārējo virzību, bet ar tādiem pavisam reāliem soļiem šajā virzienā. Paldies, un tālāk e, Klinca kungam vārds. Signor Draghi, Sie haben... Draghi kungs, Atbildot uz piekto jautājumu, jūs skaidri norādījāt, ka uh, e, vēlties ievērot uh, pie trīs vadlīnijas, proti uh, valūtas stabilitāti, neat, Eiropas centrālās bankas neatkarību un treškārt vēlaties piemērot zināmu pragmatiskumu ekonomiskās vīdes izvērtēšanā. Vai mēs varam secināt, ka Eiropas centrālās bankas neatkarība ir lielā mērā zudusi krīzes rezultātā ne jau apzināti, bet gan apstākļu dēļ, um, finanšu nestabilitātes dēļ un arī, lai aizstāvētu visu finanšu sektora stabilitāti? Un uh, būtībā ir tika pieņemta virkni lēmumu, kuriem bija politiski apsvērumi pamatā. Vai Nebūtu prātīgāk atteikties no šīs mantras, kur tiek nemitīgi runāts par Eiropas centrālās bankas neatkarīgumu un pievērsties šim veselīgajam pragmatismam finanšu un ekonomikas vidē. Thank you, thank you. Paldies, Klīns kungs. Es varu sacīt absolūtu nē. Pragmatisms ir jāpiemēro kopējai izējas stratēģijai. Pēdējā gada laikā. Ziniet, es tomēr nevēlētos piekrist, ka ECB ir zaudējis savu neatkarību. ECB ir uh, realizējusi veselu virkni pasākumu, piemēram, vērtspapīra tirgus programmu, kā arī uh, finansējusi uh, noteiktu banku kategoriju, tātad uh, veikušos te likvidāt nodroš, nodrošinošos aizdevumus. Uh, Lūk, visi šie pasākumi tika veikti paturot prātā vienu uh, pamatu koncepciju. Ja monetārās politikas izplatīšanas kanāls kāds no tiem būtu izsīcis. Un vienmēr mēs paturējam prātā, ka šie pasākumi ir tieši monetārās politikas pasākumi. Tas ir svarīgi, jo, kad mēs saprotam, ka šīs briesmas vairs nepastāv, eh, tad mums no šiem pasākumiem eh, vai to realizācijas ir eh, jāatsakās vai te jāpārtrauc. Vērtspapīru tirgus programma. Vēl kāda lieta jāatcerās. Visi šie pasākumi ir pagaidu, neviens no tiem nav pastāvīgs. Neviens no tiem arī negrasās apšaubīt mūsu mērķi nodrošināt uh, cenu stabilitāti vidējā termiņā visā Eirozonā. Un ECB eh, e ir izdevies to nodrošināt tu pie 2% robežas pat krīzes laikā. Un es domāju, ka ir svarīgi tieši to paturēt eh, prātā, jo 2008. un 2009. gadā, arī daļai 2010. gadā, eh, faktiski bija aizveido sistēma, eh, kas Eh, attaisnotu cerības, kas tik saistīts ar eh, zemo inflāciju. Un visi pasākumi ir veikti pietiekami ātri un atbilstoši eh, ņemot vērā krīzes apstākļus un apjomus. Tas nekad nav traucējis cenu stabilitātei, un ECB nekādā gadījumā nav zaudējis savu neatkarību. Taču es jums piekrītu, mums ir jābūt um, saprātīgiem un jāsaprot, kādēļ mēs realizējam to vai citu pasākumu. Es izteikšos varbūt vēl tiešāk. Neviena valsts parāda krīze vai arī neviena uh, banka, kas piesakās uz uh, atbalsta aizdevumu, uh, nevar mūs novest no mūsu ieņemtā kursa. Paldies, ECR eh, e vārdā Ivo Strakie. Priekšsēdētāji, es vēlētos vēlēt jums visu to labāko šajos nemierīgajos laikos. Un es gribēju jautāt, kā jūs vērtējat faktu, ka ECB nonākusi situācijā, eh, ka tā kā uh, neatkarīga centrālā banka līdz gatavo uh, fiskālus pasākus suverēnajā Grieķijā. Un vai jūs uzraudzīsiet arī Grieķijas īpašumu privatizācijas procesu? Vai jūs nešķiet, ka tas var izrādīties bīstami nākotnē? Uh, un vai tas neapdraudē CB eh, neatkarību un ticamību tai, ja ECB kļūst par daļu no politiska risinājuma, eh, risinot Grieķijas valsts parāda krīzi. No, I would certainly, I would certainly agree with... Jā, nu, es, protams, piekrītu tam, ko jūs tikko teicāt. Ja ECB kļūs par daļu no politiska risinājuma, tad tā, protams, zaudēs savu neatkarību. ECB piedalās e, valsts e, riska aspektu risināšanā tikai izvērtējot potenciālos riskus un izvērtējot e, fiskālo restruktūrizāciju un uzrauga tā ieviešanu šīs restruktūrizācijas ieviešanu. Un uh, arī palīdzam nodrošināt eh, tātad eh, šī te parāda apkalpošanas ilgtspējību. Būtībā tas nav atšķirīgi no citām situācijām, taču, ja tas būs saistīts ar politisku iesaistīšanos, tad gan jums būs, būtu taisnība. Mums šeit ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai nepārkāptu savu mandātu un uh, neielaustos tādā lauciņā, eh, kur eh, mums saskaņā ar Lisabonas līgumu nav jāatrodas. Un tālāk Lamberts kungam vārds zaļo vārdā. Tragie kungs, jūs jau varbūt esat visortodoksālākais katolis, kādu esmu jebkad saticis. Jo jūs sakāt, ka ECB ir neatkarīga, Un es domāju, ka jūs ļoti augstu vērtējat šo neatkarību. Es arī. Arī uh, augstu vērtēju politisko līderu uh, neatkarību. Uh, jūs, jo politiem jāatskaitās saviem vēlētājiem, jums nē. Jūs sacījāt, ka jums uh, jāraugās, lai nepārkāptu savu mandātu. Bet es gribu teikt, ka ECD to dara katru dienu. Kad jūs sakat, mums vajadzētu aizsargāt privātos kreditorus un pārliecināties, ka būtībā mēs pārnesam uh, grieķu eh, parāda risku eh, un uh, nododot to publiskās vai privātās rokās, tad šis ir politisks lēmums. Tas nav tehnisks lēmums. Kad ECB, kā teica uh, Trišē kungs, un nezinu, vai jūs viņam sekoties, bet parasti jūs tā darat tātad apgriezt uh, valsts izdevumus un uh, palielināt nodokļus, lūk, tā ir politiska izvēle. Un to var darīt dažādi. ECB parasti aizstāv kādu no veidiem, vairāk kā kādu citu. Un virknē politisko jomu mēs redzam, ka ECB ir trojkas daļa. Uh, Eh, izstrādot rekomendācijas eh, Portugālē, Grieķijai, un tās ir politiskas, eh, politiskas rekomendācijas. Tā kā jums varbūt vajadzētu turēties pie savu mandāta, censties pasargāt mūs no inflācijas. Vai, un tā tad jums vajadzētu zināt savu vietu. Paldies, Lambert kungs! Es vēlos atbildēt eh, uz jūsu jautājumiem. Mēs esam atbildīgi Eiropas pilsoņu priekšā un esam atbildīgi arī jūsu priekšā, tādēļ es atrodos šeit un tādēļ arī jūs uzdodat šo jautājumu. Es nekad neesmu teicis, ka mēs gribam aizsargāt privātos kreditors. Nē, es to nekad neesmu teicis. Jūs to it kā mm, pieņemat kā paši par sevi saprotams, taču es to nekad neesmu teicis. Ko es teicu iepriekš? Es gribēju teikt, ka ir trīs veidi, kā tikt galā ar grīķi. Viens ir uh, smaga apgriešana, otrs saistību, um, trešais variants būs saistību mīmaiņa un uh, gal galā brīvprātīgs risinājums, bet ja šis ir nebrīvprātīgs risinājums, tam var būt sekas. Un es vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, kādas var būt sekas. Nav manā varā uh, novērst šīs sekas, bet mans pienākums ir informēt par iespējamām sekām. Runājot par uh, nodokļiem un izdevumiem, kādēļ ECB ir ieinteresēta izaugsmē un konkurētspējām? Iemesls ir tāds, ka valstīs ar augstu valsts parādu e, izaugsme ir cieši saistīta ar fiskālo disciplīnu, kas ir finanšu stabilitātes pamats. Ja jūs ne, jums nav izaugsmes, jūs neatmaksājat savus parādus, un tas ir ļoti būtisks punkts. Izaugsme ir svarīga, bet kaut kas ir jādara, un kaut ko noteikti nedrīkst darīt, lai to panāktu. Un te mēs uh, Faktiski tā ir, eh, nu tie ir tie apsvērumi, eh, uz kā pamatojas ECB. Daudziem cilvēkiem šīs eh, lietas šķiet svešas centrālās bankas darbībai. Nu, par to ortodoksālo katoli kā tad būs? Ziniet, Filip, mēs jūs nedzirdējām, saka priekšsēdētāji, mēs neatbildēsim uz šo komentāru tālāk. Uh, Alfredo Pallonis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs runājāt par to, ka krīze Itālijā 90. gados bija līdzīgas pašreizējās situācijai, e, šobrīd Grieķijā man patika jūs atbildi, bet e, jāsaka, objektīvā situācija tomēr ir ļoti atšķirīga. Tas, kas notika vakar, ir vakar. Šobrīd mēs esam dzīvojam daudz globalizētākā pasaulē, kur tirgi ir ļoti cieši saistīti savā starpā, ir cieši savijušās arī mūsu tautsēmniecības, un mēs cenšamies izkļūt no viss. Uh, dziļākās krīzes, kādā pasaulē līdz šim ir e, ieslīgusi. Un e, Jūs redzat, e, ko rada visas pasaules finanšu sistēma, kā strādā šis spekulācijas un spekulanti, kas pārkāpj jebkādus noteikumus, kā tas ietekmē atsevišķas valsts. Tas viss novedz pie milzīgām cenu svārtībām, daudz valstu, pie daudz valstu finansiālās neaizsargātības. Kā būtu jāveido finanšu politika tā, lai šī finanšu stabilitāte eh, tomēr būtu iespējama? Nu, jāsaka, ka šī krīze, kas būtībā līdzinās tādai eksplozijai, daudzās jomās kļūst skaidrs, ka monetārā politika, eh, kas tika realizēta līdz 2007. gadam, nav atbilstoši ņēmusi vērā spekulatīvos burbuļus. Nekas nav ticis darīts šajā sakarā, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Eh, teorija Um, teorētiski, faktiski mēs sacījām, mēs neko nevaram uh, izdarīt. Mums jāgaida, kad burbulis sprāks, un tad, kad tas ir pārsprādzis, tad mēs vienkārši varam satīrīt to, kas ir palicis pāri. Jāsaka, ka tagad tas ir mainījies, un tagad uh, visiem ir skaidrs, ka monetārai stratēģijai ir jābūt uh, drīzāk tādai, pie kādas mēs esam nonākuši šobrīd nodrošinot vidus termiņa cenu stabilitāti, kas ir prioritāte, bet, eh, protams, ka tas ir cieši saistīts ar finanšu stabilitātes nodrošināšanu, un to mēs ļoti labi varējām vērot krīzes laikā. Cik tas ļoti ir savā starpā saistīts, eh, varbūt eh, monetārā politika nav Eh, tas labākais instruments, ar ko eh, risināt finanšu stabilitātes jautājums. Būtu jāizvēlas citi instrumenti, piemēram, makro pāraudzība vai īpa, īpaši gudrā makroekonomiskā pāraudzība. Monetārā politika uh, var nodrošināt cēnu stabilitāti. Uh, un faktiski veido tādu pamatu finanšu stabilitātei. Bet savukārt tas rada apstākļus eh, finanšu stabilitātes eh, veidošanai. Monetārā politika, protams, to dara savā ziņā, taču ir jāraugās, eh, vai kāda ekonomikas daļa eh, pārāk strauji nepārkarst. Un mums ir jāskatās, kas, eh, piemēram, notiek mājokļu sektorā. Mums ir jāskatās, kā kreditēšana attīstās dažādās eirozonas vietās. Ir jāraugās, lai šī finanšu stabilitāte tik nodrošināta tādā plašākā teritorijā. Uh, Un uh, cēnu stabilitāte, protams, ir pats svarīgākais elements monetārajā politikā. Piemēram, ja jūs redzat, ka daļās eiro, kaut kādās eiro zonas daļās attīstās mājokļu uh, tirgus, eh, nekustamā īpašuma mājokļu tirgus burbulis, uh, tad uh, ir iespējams rīkoties. Uh, ir jāskatās, uh, lai tiktu saglabāts uh, kredīta, at, uh, kredīta līmeņa atbilstība vērtības līmenim. Un šeit ir noteikti instrumenti, kā var paaugstināt bankas kapitalizācijas līmeni. Uh, konkrēts piemērs no Itālijas Inspekcijas laikā mēs atklājām, ka banka ir daudz investējusi nekustamajos īpašumos uh, un uh, nekustamo īpašumu iegādes kreditēšanā. Un šeit tiek, um, te faktiski ir jārealizē tāda uh, makrosaprātīga pāraudzība. Lielas paldies, un tagad Arlīna Makārtī uzdos jautājumu sociāldemokrātu vārdā. Dragī kungs, man interesē jūs personiskais viedoklis un nevis jūs priekšgājēja viedoklis ECB vadītājamatā. Es zinu, ka jūs esat nosaucis, e, esat noraidījis finanšu transakciju nodokļu iespējamību, bet jūs sakat, ka jūs redzat, ka tam varētu būt zinām iedarbība. Vai jūs pieņemat to, ka izņēmumu gadījumos ECB dod savu uh, atbalstu uh, bankām un pilsoņi to uzskata kā tādu uh, krīzes vainīgo atbalstīšanu. Jūs uzklausat pilsoņus, jūs esat atbildīgs pilsoņiem. Jūs sakat, ka jūs gribat būt ar atvērtu tādu prātu un izskatīsiet visas iespējas, arī iespēju ieviest finanšu transakciju nodokli mm, vai nu Eiropā vai visā pasaulē. Vai jūs izmantosiet savu pozīciju, lai veidotu globālo konsensus šajā jautājumā? Paldies! Par finanšu transakciju nodokli, manuprāt, esmu jau pateicis to, ko es domāju. Vai mēs esam pārliecināti, ka tas kalpos pareizajiem mērķiem? Minēšu vēl kādu piemēru. Es tiešām uzskatu, ka patreizējā sistēma SIFI strateģiski svarīgie finanšu iestādes ir galvenais morālā riska avots Finanšu stabilitātes fórumā un valdē mēs sākām strādāt pie diviem mērķiem, veidojot šo SIFIS sistēmu. Pirmkārt, mācīties no Lehman Brothers atgadījuma. Pirmajam mērķim ir jābūt tādam, nedrīkst būt tāds banku bankrots, par kuru pēc tam maksā nodokļu maksātāji. Otrs mērķis nedrīkstētu būt tāds banku bankrots, kas noved pie tirgus izkropļošanas tieši tādā veidā, ko Lehman Brothers, kā Lehman Brothers to izdarīja. Tātad šie ir divi galvenie mērķi. Pirms vairāk nekā gadu mēs tos izvirzījām. Izejot no tā, mēs ļoti daudz strādājām specifiski pie konkrētām iestādēm. Uh, Un mēs centrējam savu darbu uz trim pīlāriem. Vēlamies, lai SIFIS iestādēm būtu augstāka zaudējuma absorpcijas kapacitāte. Proti šīm iestādēm ir nepieciešams lielāks kapitāls nekā tām iestādēm, kas sistēmiski nav svarīgas. Jo Tas, ka šīs iestādes ir lielas sifis dalībnieki, tas jau pats par sevi ir liels risks. Tās ir lielas, tās var būt savstarpēji saistītas iestādes, neaizvietojamas iestādes un sistēmiskas. Tām ir nepieciešams vairāk kapitāla. Tam ir jābūt labas kvalitātes kapitālam, kas tām pieder tā, lai tas tiešām varētu absorbēt zaudējumus. Otrakārt, ja šīs sifis iestādes bankrotē, tad mums tomēr ir jābūt pārliecinātiem par to, ka nodokļu maksātāja nauda netiek izmantot to glābšanai. Ir vajadzīga tāda krīžu menedžmenta sistēma vai mehānisms, kas varētu nomenedžēt šādas bankrota situācijas. Divas lietas, ko tas nozīmē, svarīgākās lietas. Pirmkārt, Iedomāsimies, ka ļoti liela banka bankrotē, tad dalībvalsts pārvaldītājiem ir jāizlem, kuri segmo, segmenti šai bankai tūdaļ pat jāslēdz un kuri segmenti ir jā, jāpatur. Parasti viss tas, kas saistīts ar bankas pamatfunkcijām, ir jāsaglabā. Tas, kas ir saistīts ar maksājumu sistēmu, depozītu sistēmu un tā tālāk, ir saglabājams. Bet otrā lieta, kas nodrošinās to, ka netiek izmantot nodokļu maksātāja nauda, ir tā, ka mums jābūt savā prātā ļoti skaidri definētam, kas zaudēs naudu, ja ļausim šai bankai bankrotēt. Tie būs pirmkārt akcionāri, otrkārt kreditori. Kāda veida kreditori jāveido saraksti? Diskusijas par sifis būtiski neatšķiras no tā, tām diskusijām, kādas mums ir par uh, valstu parādiem. Vienmēr nepieciešama kreditoru saraksti, kuri ir jāaizsargā. Nu, piemēram, depozīti izdevēji, ka tie būtu jāaizsargā, bet līdz kādam līmenim. Vecākie kreditori, vai tie būtu aizsargājumi vai nebūtu aizsargājumi, jāaizsver. Grūtākais šeit ir tas, ka mums visiem ir jāvienojas par šo vienu sarakstu, jo runa ir par monetāro savienību. Tas ir mūsu darba mērķis. Trešais mērķis saistīts ar uzraudzību. Uzraudzībai ir jābūt daudz vairāk, jāiejaucas daudz vairāk, un tai jābūt ļoti neatkarīgai. Tieši šīm te sifis iestādēm. Mēs daudz runājam par mandātu paplašināšanu uzraugiem, tāpat arī par lielāku, lielāku pilnvaru piešķiršanu viņiem. Mm. Es gribētu dzirdēt no jums, ko finanšu transakciju nodoklis atrisinātu, kādas grūtības tas atrisinātu būtu ļoti grūti ieviest šo finanšu no, transakciju nodokli. Mans jautājums bija par to, vai jūs savā jaunajā lomā izskatītu visas opcijas, visas iespējamos scenārijus un vai uzņemtos konsolidātoru lomu. Visi uzskata, ka finanšu pakalpojumi šobrīd ir aplikt ar pārāk maziem nodokļiem. Protams, ka man ir jāskatās uz visām opcijām, es, eh, man, taču man ir jāzina, kāda veida problēmas šīs nodoklis atrisinātu. Nav šābu, ka esmu gatavs izskatīt visus scenārijus. Tas, ko es mēģināju pateikt, ir, ka mēs šos te riskus mēģinam kaut kādā veidā mazināt. Ja jūs uzskatāt, ka finanses un transakciju nodoklis ir viens no veidiem, kā tos mazināt vēl tālāk, tad mēs esam gatavi to eh, ņemt vērā. Ola Šmit, Alda grupas vārdā, nākamais jautājums. Paldies! Paldies, draugie kungs! Es sēžu šeit. Esmu Zviedrijas deputāts, Zviedrija nav Eirozonā, un es esmu liberāļu grupas deputāts. Mani patiešām iespaido jūsu atbildes un jūsu prezentācija. Esmu ļoti patīkami pārsteigts rakstiskajās atbildēs par uh, valdes locekļu rotāciju ECB valdē, lai tas būtu godīgi gan no dalību valstu viedokļu, gan arī no dzimumu viedokļu. Jūs atbildi ir ļoti tieša un tāda ortodoksāla varētu teikt. Jūs teicāt, ka šāds šāda pieeja varētu būt neproduktīva. Ir jāizvēlas kompetentākās personas valdē un nevis pamatoties nacionālo piedarību un dzimumu. Es varu saprast jūsu uh, viedokli, taču es uzskatu, ka arī mm, monetārajā politikā Eiropā ir kompetentas sievietes. Tāpēc man ir jautājums tāds. Vai jūs personiski uzskatāt, ka tā varētu būt problēma? ja ECB būtu atvērts dialogs ar sabiedrību Un ja ECB atkal. Vai ECB vispār var būt ticama iestāde, ja visur pie varas ir vīrieši, ne valdē, ne izpildu valdē, nekur nav nevienas sievietes? Dragi kungs, es jūs neapšaubu jūsu kompetenci, taču iespējams, ka tā ir demokrātijas problēma šeit, tajā ECB. Es esmu arī vīrietis, kas nāk no citas valsts. Jūs iespējams esat pa pusē vācietis. Taču mēs katrs piedaram savam dzimumam. Atbilde. Jā, es domāju, ka tā tiešām ir problēma. Uh, tā ir vispārēja problēma. Tā netiec, tik, neatiec tikai uz ECB vien. Bet mums, mūsu mandāts ir noteikts e, līgumā par Eiropas Savienības dalību, darbību. Tur nav teikts, ka ir kaut kāda kvota kaut kādām tautībām vai dzimumiem. Ir teikts, ka cilvēki ir jāievēl valdē un izpildu valdē pēc viņu profesionālās pieredzes, kvalifikācijām un tā tālāk. Tas ir teikts līgumos, un tas mums arī jāņem vērā. Iespējams, ka mūsu politiskajiem līderiem ir jāpaturprātā šī problēma. Mm, gan domājot par ECB, gan arī par citām struktūrām. Es jums pilnībā piekrītu. Tā ir problēma visiem, ka nav sieviešu šajās pārvaldes struktūrās. Itālijas bankas valdē ir viena sieviete. Tikai viena, saka priekšsēdētāji. Nu, ir, ir jau labi. Un tagad es došu vārdu tautas partijas pārstāvim eh, Garsiem Argaljo kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, gribētu sveikt eh, bankas prezidentam at kandidātu. Savā jautājumā mēģināšu pievērsties situācijas analīzei. Runāšu par Grieķiju, bet tas ir tikai kā tāds piemērs tam, kas notiek pat labam. Grieķijai ir 160% valsts parāds. Tai būtu jāsamazina publiskie izdevumi budžetā par apmēram 16%. Kā var sasniegt šo rezultātu? Nav arī nekāda, nekādas īpašas uzticības Grieķijai, un tās ekonomika šobrīd nepieaug pietiekami. Mēs zinām, ka ECB piedāvā likviditāti, bet tas novad pie citām problēmām atkal. Ir nepieciešama monetārā pārstruktūrēšana Grieķijā. Mēs zinām, ka daudzas valstis nav neatbalsta neierobežotu fondu piešķiršanu Grieķijai. Viņas uzskata, ka šos fondus var piedāvāt Grieķijai, bet pēc dažiem mēnešiem situācija atkal būs tikpat slikta kā šobrīd. Dažas valstis nevēlas nekādus pagaidu vai ilgtspējīgus mehānismus, kas palīdzētu brīvprātīgu pārstruktūrēšanu. Kāpēc nav iespējams atrisināt šo situāciju šobrīd? Kā mēs varētu no šīs trupceļa iziet? Jautājums bija tāds. Es piedāvāju. E, e- Eiropas iejaukšanos sekundāro parādu tirgu, lai veicinātu brīvprātīgu parādu pārstruktūrēšanu. Komisārs Rēns teica, ka tā ir laba ideja, bet dalībvalstis to nevēlas. Kādēļ dalībvalstis to nevēlas? Kādas ir tehniskās problēmas? Ja mēs neizvēlamies šo pasākumu, kādi ir citi potenciālie pasākumi, ko mēs varētu izmantot pēc pāris mēnešiem, eh, kad situācija būs tāda pati kā šobrīd atkal? Atbildi. Mēs šobrīd runājam vairāk par finansiālo aspektu. Eiropas eh, stabilitātes mehānisms ir domāts tam, lai palīdzētu valstīm kaut kādās īstermiņa problēmās. Stabilitātes mehānisms nav izveidots tādēļ, lai ieviestu fiskālos transferus valstu starpā. ESM varētu iegādāties akcijas primārajā tirgū, taču nedrīkst iegādāties akcijas sekundārajā tirgū runājot par šiem jautājumiem, ir jā, jāiedomājas, ko valstis vēlas. Iespējams, valstis gribētu samazināt e, stabilitātes mehānisma pilnvaras iejaukties dažādos tirgos. Un iespējams, ka stabilitātes mehānisms varētu uzņemties lielu daļu parāda. ESM darbojas saskaņā ar ļoti stingriem noteikumiem. Uh, parādu ilgtspēja tiek pamatīgi izanalizēta. Stabilitātes mehānisms darbojas pēc šiem, primā, pēc šiem principiem primārajā tirgu. Iespējams, ka mēs varētu apsvērt stabilitātes mehānismu darbību sekundārajā tirgu, bet es mēģinu tagad iedomāties sevi to valstu pārstāvju ādā, kuri teica nē šādai attīstībai. Uh, Ja mums ir tāda struktūra, kas uzpērk un pārdod akcijas sekundārajā tirgu permanenti, ne, tātad nepārtraukti, radītu jautājumu cilvēkos, kā viņi var spriest par noteikumiem vai priekšnoteikumiem, pēc kādiem notiek darījumi sekundārajā tirgu, vai šie principi ir tādi paši kā primārajā tirgu, Es pats neredzu tādu iespēju. Es domāju, ka e, šeit lielākoties šķērslis ir tieši ieviešanas mehānismos. Es domāju, ka lielā mērā sekundārais un primārais tirgus ir ļoti līdzīgi, tos var, viens var aizstātot. Paldies! sociālistu un demokrātu vārdā Sabins Kutašs lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kundze. Dragie kungs, man prieks jūs šeit redzēt. Esmu pārliecināts, ka šī pirmā viedokļa apmaiņa ir tikai iesākums ļoti garai sadarbībai ar daudzām viedokļu apmaiņām un sarunām. Gribētu atgriezties pie ekonomiskās izaugsmas problēmas Eiropā un gribētu jums atgādināt, ka mēs, sociālisti, atbalstām ideju daļu no dalību valstu parāda konvertēt eiro obligācijās. Esmu pārliecināts, ka jūs zinat par projekta obligāciju ideju. Es gribu jums izklāstīt vēl kādu ideju un gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Par eiro obligāciju izveidošanu ar mērķi finansēt ekonomisko izaugsmi. Tas būtu kā tāds spoguļattēls ASV attiecīgām obligācijām. Tāpat grib dzirdēt jūsu viedokli par akciju iz, izlaišanu eh, tādēļ, lai norakstītu parādus. Ak, akciju emitēšanu parādu norakstīšanai. Paldies! Tās ir divi dažādi veidi akcijas. Ekonomiskās izaugsmes akcijas ir Eiropas Savienības akcijas. Tās atbalsta vai tās, tā, aiz tām stāv visa Savienība. Patreizējā situācijā, kā jau iepriekš esmu teicis, mēs esam upes vidū. Mēs neesam uh, pārgājuši upes otrā pusē, kur ir lielāka Eiropas ekonomiskā savienība un dziļāka. Eiro obligāciju ieviešana nozīmētu to, ka valstis, kurām ir ļoti labs reitings, maksātu vairāk, un valstis, kurām ļoti slikts reitings, maksātu mazāk. Tad notiktu nemitīgi transferi starp šīm valstīm, un būtu jāpārbauda, vai tas ir savietojams ar attiecīgām klauzulām mūsu līgumā par to, ka netiek glābta neviena valsts. 93. gadā Delors piedāvāja infrastruktūras obligācijas. Es vēl tās atceros, jo es biju Ekofina sēdē, kurā Delors nāca klajā ar šo ideju. Reakcijas bija ārkārtīgi kaismīgas, daudzas valsts ļoti stingri iestājās pret šādu priekšlikumu. Dažādu iemeslu dēļ daudzas no tiem šobrīd atkal piemin dalību valsts. Ir pagājuši 15, 17 gadi, bet joprojām m, mm, ir bažas par to, ka tādējādi mēs varētu izveidot tādu kā transferu savienību. Eiro obligācijas ir leģitīms instruments, ko mēs varētu apsvērt ja vien mēs varētu vienoties par ciešākas savienības veidošanu, par minifiskālo savienību, kā to daži cilvēki sauc. Es nezinu, vai Lambēra kungs man to ļaus, bet es šeit ieeju jau tādā politiskā diskursā. Mēs esam savienība, un vai nu mēs darbojamies pēc noteikumiem, kas mūs vieno, vai saskaņā ar iestādēm un budžetu, kas mūs vieno. Kas mūs vieno? Šobrīd mūs nevieno neviena no šīm te vadlīnijām. Mēs esam procesā, mums ir jāpadziļina, jāpaplašina mūsu darbības noteikumi. Es domāju, ka mums tuvinoties Šie jēdzieni kļūs aizvien svarīgāki. Un es neredzu citu izbe, izēju. Es domāju, ka mums ir nepieciešams eiro obligācijas, lai stiprinātu šo te fiskālo savienību. Par bredī akcijām runājot, tur ir pavisam kaut kas cits, jo Tas ir finanšu instruments, kas tiek piedāvāts tieši krīzes pārvarēšanai. Un šeit man ir jāatgriežas pie tā, ko es teicu par brīvprātīgu apmaiņu. ECB ir izteicis savu viedokli par šo te brīvprātīgo biržu, kura jau tā būs brīvprātīga, tā nepakļausies tradicionālajiem klasiskajiem riskiem. Ļoti interesanti ir uzklausīt jūsu atbildes, bet, diemžēl, mēs nedaudz esam iekavējuši laiku. Un tādēļ es gribētu aicināt pārvaldnieku kungu atbildēt uz katru jautājumu nedaudz īsāk nekā 5 minūtes. Rodi Kratsas kundze uzdos jautājumu no tautas partijas lūdzu. Paldies, godātā priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uzdot jautājumu pārvaldnieku kungam Un šis jautājums ir tieši tāds, kā uzdeva pēdējais runātājs Kutas kungs, un es gribētu pateikties Dragī kungam par atbildi. Es līdz ar to uzdošu citu jautājumu, jo manējais jau ir izskanējis. Bieži saka, ka ir nepieciešams Eiropas ekonomikas ministrs. Jūs teicāt, ka Sistēmai ir jāattīstās tālāk, ka ir nepieciešams zinām centralizācija. Jūs redzat, kāda ir situācija dažādās dalību valstīs. Manā valstī, piemēram, mēs redzam, ka īpaši veiksmīgi tā netiek veicin, risināt. Eir, vai jūs domājat, ka Eiropas ekonomikas ministra amata ieviešana dod kaut kādu papildus vērtību? Manuprāt, tas varētu radīt politiskas grūtības mums. Mēs jau pieredzē redzam, pirms vairākiem gadiem eh, ekonomiskā pārvaldība tika uzskatīta par neiespējamu parādību. Eh, šobrīd šī ekonomiskā pārvaldība ir ieviesta. Vai jūs domājat, ka savu, kādreiz Eiropai būs ekonomikas ministrs? Paldies! Mums nav vēl pagaidām ekonomiskās pārvaldības. Mēs esam uz pareizā ceļa, lai to ieviestu, bet pagaidām tās vēl nav. Kā jau es iepriekš teicu, mums ir jāstiprina noteikumi un mums ir jābūt ciešāk saistītiem nekā mēs esam šobrīd tādās jomās kā fiskālā disciplīna, bet arī izaugsme, struktūrālās reformas un citas jomas. Jā, tieši tāpat kā runājot par eiro obligācijām, arī šeit mums ir jāiet soli pa solim. Ilgtermiņā Iespējams, ka mums būs šāds ministrs, bet es nezinu, kas ir šis ilgtermiņš. Nav šaubu, ka ir nepieciešama stingrāka pārvaldība šobrīd, tikai pēc tam mēs varēsim domāt par nākamo soli valsts ir jāpārliecina par to, ka šī savienība nav transferu savienība. Šādu pārliecību mēs valstīs neieviesīsim, ja mums nebūs nu, ļoti nopietnu noteikumu, kas nav apgāžami viegli. Manuprāt, viss, kas ieviesīs vai, lielāku disciplīnu, vairāk sankciju, stingrāku uzraudzību, vai tie būs noteikumi vai ministri, tas viss ir noderīgs. Tas viss ir labi, bet mēs vēl neesam gatavi spērt šādu institucionālu soli. Neesam gatavi neieviest eiro obligācijas, nedz arī šo ministru amatu, bet nākotnē šāda iespēja noteikti parādīsies. Paldies! Sociāls demokrātu vārdā Pervanš Beres lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pārvaldnieku kungs, godātais kandidāta kungs. Es laikam esmu no vecās skolas. Man šķiet, ka bankas loma ir finansēt reālo ekonomiku, bet jūs savā pagātnē esat guvis lielu pieredzi finanšu tirgos. Jūs esat kalpojis dažādiem uzņēmumiem, piemēram, Goldman Sachs investīcija bankai, kas neatbilst mūsu uh, modelim. Šī investīcija banka ir ieviesusi autoregulācijas, deregulācijas praksi, tāpat arī pārmērīga ekonomikas finansizācija. Mm dažādu eh, neskaidru finanšu sistēmu ieviešanu, tāpat arī Goldman Sachs vadītāji ir saņēmuši ārkārtīgi milzīgus bonus. Žansklots Junkers tos ir nosaucis par eh, tādiem milzīgiem atalgojumiem. Vai Ja jūs tiksiet apstiprināts ECB priekšsādātāja amatā, ja jūs apstiprinās Eiropas parlaments un Eiropadomu, Vai šajā jomā jūs ņemsiet vērā pieredzi arī šāda veida bankā? Goldman Sachs ir uzgriezusi muguru Eiropas monetārai politikai, kas ir tik ļoti nepieciešama šīs dienas Eiropai un Eirozonai. Jūs bijāt Finanšu stabilitātes fóruma un Finanšu stabilitātes pārvaldes priekšsēdētājs. Šajā amatā 2008. gada pavasarī jūs Eh, prasījāt, lai simts dienu laikā bankas pilnīgi publiskotu savu darbību uh, un padarītu to caurskatām. Kāda caurskatāmība jūs personiskai darbībai? Jūs šeit ierodaties kā ECB prezidenta kandidāts. Le Soir, šī te avīze, jūs sauc par uh, par prezidentu Eiropai, kurš ir par neatkarīgām valstīm, bet Simons Džonsons no SVF uzskata, ka jūsu uzdevums ir sadarboties ar valdībām un valdību aģentūrām visā pasaulē. Kā jūs komentētu šo TCB e prezidentu lomu? Man ir tikai divi ar pus minūtes atbildēji. Mm, es jau runāju par savu pieredzi Goldman Sachs, vai jūs runājat par pres, paziņojumu presei, ko es sniedzu pēc intervijas par, go, par Goldman Sachs savas pagātnes un savas biogrāfijas dēļ, es teicu, ka Goldman Sachs es nevēlos strādāt ar publiskajiem aizdevumiem. Uh, Tas nav mans galvenais jautājums, saka Pervanš Beres. Mans galvenais jautājums ir, vai jūs apstrīdat Goldman Sachs biznesa modeli un praksi? Ko jūs domājat ar šo biznesa modeli? Goldman Sachs strādā 23 tūkstoši cilvēku. Viņus pārbauda, viņu darbību pārbauda, vai viņi rīkojas korekti un saskaņā ar noteikumiem. Tā ir investīcija banka. Bereskunds, jūs jautājums bija par paziņojumu presē, to es atbildēju. Es strādāju ar privāto sektoru, Goldman Sachs. Šis jautājums man ir uzdots jau iepriekš un varu atbildēt tāpat, kā esmu darījis to agrāk. Man ir ļoti daudz pierādījumu tam, cik godīgi esmu rīkojies strādājot Goldman Sachs valdē. Eh, jau finanšu stabilitātes pārvaldē arī es mēģināju ieviest lielāku caurskatāmību eh, Eiropas bankās 2008. gadā. Uh, finanšu stabilitātes pārvaldē e, e, Es eh, varu jums pateikt, ka šobrīd finanšu sistēma darbojas pavisam savādāk nekā 2007. gadā, bet reformas nav beigušās. Jāievieš Bāzela 3, jāievieš šīs te strateģiski svarīgās finanšu institūcijas, mums ir nepieciešams jāpabeigt centralizāciju un pilnās informācijas sistēma attiecībā uz atvasinātajiem finanšu produktiem. Uh, Risku pārvaldība ir pavisam savādāk šobrīd nekā tā bija 2007. gadā. Vai mēs izvairīsimies no citas krīzes, es nezinu, bet mēs ceram, ka mēs šo sistēmu padaram stiprāku pret krīzēm. Bereskundze. Tā tad jūs neredzat nekādas kļūmes Goldman Sachs um, darbībā. Uh, Jūs pārāk ilgi izteicāt savu jautājumu, Beres kundze, saka priekšsēdētāji, un tādēļ nav laika, uh, dragī kungam, pienācīgi atbildēt uz to. Nākamais jautājums, Astrid Lulinga. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Pēc uh, ko, liberāļu kolēģa Ole Šmita kunga jautājumu par Dragī kunga dzimumu, es gribētu teikt, ka es esmu dzimuma integrācijas uh, pioniere un es dodu priekšroku kompetentai sievietei, ne, nevis nekompetentam vīrietim un otrādi. Taču lietas ir tāds, kā tās ir šobrīd un Dragī kungs, jums nevajadzētu nomocīties. Uh, ar sirdsapziņas pārmetumiem, tādēļ vien, ka jūs esat vīrietis tieši tāpat kā visa uh, ECB valde. Esmu sagatavojis vairākus jautājumus. Gribētu, lai jūs precizējat zināmas lietas. ECB saka nē visu veidu restruktūrizācijai, ko varētu interpretēt kā izvairīšanos no, ti, no kredīta atmaksāšanas tirgu. Vai šī pozīcija radusies tādēļ, ka ECB pašai pati ir uzpirkusi ļoti daudz Grieķijas vērtspapīru? Gribētu dzirdēt jūsu pozīciju šajā situācijā. Vēl gribētu uzdot šādu jautājumu, vai jūs darīsiet visu, lai valstis atmaksātu savus parādus. Vai jūs tāpat kā Trišēkungs būsiet pret visu veidu pārstruktūrēšanu, vai jūs iestāsties pret dalību valstu egoismu, kas šobrīd ir plaši izplatīts? Vai jūs esat jau izstrādājis sev potenciālo taktiku attiecībā pret dalību valstu valdībām šādās situācijās? we uh, rightly seem to return to the. Šķiet, ka mēs atgriežamies pie dienas būtiskākā jautājuma, bet uh, arī šis ir svarīgs aspekts, jo Eiropas centrālā banka savu uzdevumu veikšanā pavisam noteikti ir palielinājusi savu līdzdalību tādās valstīs kā Portugāla, Grieķija, Īrija un citās. tad, kad Eiropas centrālā banka sāk īstenot uh, savstarpējus pasākumus, tad tie ir uh, klasificēti kā riskantie pasākumi. Līdz ar to uh, šie garantijas uh, pasākumu vērtība samazinās, uh, kad, kad tie kļūst par ECB garantijas pasākumiem. Šobrīd dažādas dalību valstu centrālās bankas eh, ar, ar kopīgiem noteikumiem ir veikušas aprēķinus uh, līdzekļu apgriešanai, un tās būs gatavas to darīt līdz, ko būs vienota platforma. Un jāteic, ka šīs garantijas jau ir pakļautas samazinājumiem. Mēs neparedzam nekādus garantiju paplašinājumus līdz 2010. gada beigām. Runājot par vērtspapīra tirgus programmu, mēs uh, vēl paturēsim šos vērtspapīrus un, ja tirgu nebūs tādu notikumu, kas izraisīs svārstības, tad eh, šo vērtspapīru galējā cena netiks ietekmēta. Kā jūs redzat, mēs veicam virkni piesardzības pasākumu gan savā, gan arī dalību valstu banku lauciņā, jo tad, ja būs zaudējumi, tad būs jāmaksā arī dalību valstu bankām Vēlos norādīt, ka tad, ja nepastāv kredīta situācija un notiek brīvprātīga apmaiņa, tad situācija ir uzskatāma par drošu. Bet, kā jau es iepriekš norādīju, ja situācija ir uzskatāma par kredīta gadījumu, tad visām iesaistītajām pusēm vajadzētu apzināties, ka Restruktūrizācija un saistību neizpilde atstās sekas arī uz periodu pēc saistību neizpildes. Jautājums, ko es uzdevu savas jautājumu sesijas sākumā, bija tāds. Grieķija saskarsies ar deficītu vairāk nekā 3% apmērā, kuru vajadzēs finansēt. Grieķijas bankas pēc saistību neizpildes vajadzēs rekapitalizēt. Uh, Tāpēc jautājums ir, vai mēs esam gatavi situācijai, ka šī saistība neizpilda kļūst nebrīvprātīga, vai mēs tam vispār esam gatavi. Paldies! Pēdējais jautājums Tautas partijas politiskās grupas vārdā ir Mičela kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Dragī kungs, vai jūs piekrītat tam, ka Eirozonai ir vajadzīgs eh, panākums stāsts, un vai labs kandidāts eh, šim eh, stāstam varētu būt īrija. Īrijai ir vajadzīga pārliecība. Īrijas parlaments un valdība pieņem lēmumus, lai risinātu līdzekļu plūsmas problēmas. Jūs īrijas bankām aizdodat 150 eh, līdz 160 miljārdus. Un Lai jūs varētu nostiprināt uzticēšanos eh, ne tikai īrijā, bet arī Eiropā, jūs varētu šo līdzekļu plūsmu padarīt par ilgtermiņa, nevis tādu, kā tā ir šobrīd, respektīvi paredzēt 14 dienu periodam. We, um, well. Pirmām kārtām jāsaka, ka īrijā kopš krīzes uh, plosīšanās ir veikts daudz pasākumu. Īrijā agrāk bija uh, budžeta deficīts vairāk nekā 10% apmērā, bet šobrīd ir jau budžeta pārpalikumi, kas liecina, ka ir veikts daudz pasākumu. Jautājums, kas mums ir jāskata, ir, vai nodrošināt vidējā termiņa instrumentu mēs ieviešam selektīvu politikas pasākumu, kas būtu pretrunā ar mūsu mērķi nodrošināt cenu stabilitāti. Ja mēs nodrošināsim vidēja termiņa instrumentu, tas būtībā nozīmēs, ka mēs piešķiram likviditāti permanenti, neatkarīgi no cenu inflācijas vai cenu inflācijas prognozēm. Es to saku, jo tas būs galvenais apsvērums, kas mums ir jāpaturprātā izvērtējot šo situāciju. Un, protams, ka te varētu rast uh, stabilitāti īrijas gadījumā, bet mums ir jābūt brīvībai izmantot monetāro politiku cenu stabilitātes nodrošināšanā. Uh, Otrs apsvērums ir tāds, ka ja mēs šādi rīkosimies vienas valsts gadījumā, kāpēc tā nerīkoties arī ar citām valstīm, kas ir līdzīgā vai tieši tādā pašā situācijā? Un ja mēs tā rīkosimies visu valstu gadījumā, tad te vairs nebūs runa par monetāro politiku. Visa mūsu likviditāte būs uh, ierobežota. Uh, Nepārprotiet mani, mums ir jādomā par citiem kompromisiem šajā gadījumā. Labi, paldies. Uh, mēs esam beiguši runāt par Eiropas centrālajā bankai veltīto daļu un ķersimies pie Eiropas sistēmisko risku kolēģijas jautājumiem. Un es ierosinu uzklausīt Tautas partijas sociāldemokrātu un Aldes eh, pārstāvi jautājums, jo mūsu laiks ir ierobežots. Man šobrīd vēl nav zināms runātājs Aldes vārdā, un tāpēc es sākšu ar sociāldemokrātu grupas pārstāvi Udo Bulmanu. Dragie kungs, ja jūs ļausiet, es runāšu savā dzimtajā valodā, kas ir vācu valoda, tāpēc došu jums laiku uzlikt jums austiņas. Dragi, Dragi kungs, šī komiteja, šis parlaments ir veicis virknu pasākumu, lai stiprinātu ECB lomu, jo īpaši runājot par jūsu kā priekšsēdētāju lomu riska padomē. Tā bija investīcija, bet vēl nav skaidrs, vai tā bija laba investīcija. To rādīs nākotne, proti stiprināt šo Eiropas centrālās bankas lomu. Tāds ir tas informatīvais fons šim jautājumam. Katru reizi, kad tiek runāts par riskiem par ekonomikā iesaistīto pušu rīcību, tad dalība valsts mūs slavē par to, ka mēs tā iesaistāmies. Bet uh, mēs eh, bieži vien norādām uz nepareizo pusi, kad mēs runājam par kredītreitingu aģentūrām, tas ir nepareizi, kad mēs runājam par lielajām bankām, tad uh, atkal mēs esam rīkojušies nepareizi. Uh, kad kolēģi strādā pie likumdošanas par atvasinātiem instrumentiem un citiem dokumentiem, tad arī izrādās, ka mēs e, dodamies nepareizajā gultnē. Pareizi tika norādīts, ka ECB pārkāpj savas lomas robežas, kad uh, tā pievēršas uh, dalību valstu budžetu noteicējiem. Tāpēc uh, es vēlos norādīt, ka ir jāiesaistās dialogā ar patiesi svarīgajām ieinteresētajām pusēm un jāpārkāpj šis tabū. Proti mēs vienmēr runājam par nepareizajām iesaistītajām pusēm, kad ir runa par finanšu tirgu, finanšu tirgus darboņiem. Tad uh, varbūt eh, runāsim par īstajām pusēm, vismaz ar mums ir Eiropas parlamentu. Jums būs jāpatur prātā atbildu šo jautājumu, jo mēs jautājumus grupēsim. Silvija. Paldies, priekšsēdētājs kundze kā Udo Bulmans atkārtoja, pagājuši gadu šeit bija lielas cīņas par to, lai Eiropas uzraudzība tiktu ieviesta. Laruzieras ziņojums toreiz bija par komisijas priekšlikumu šajā jautājumā. Tieši Eiropas parlaments vēlas, lai jūs ar mums būtu vēl pusstundu. Mēs vēlamies, lai jūs būtu ECB priekšsēdētājs un lai ECB būtu Eiropas sistēmisko risku kolēģijas vadībā. Gribētu vērst jūs uzmanību uz vienu fenomenu. Neskatoties uz balsojumu parlamentā, kad vairāk nekā 80% deputātu nobalsoja par to un padomē arī bija vienbalsīga vienošanās par to, tomēr vesela virkne dalību valstu uzraudzības organizācija spēlē pret to, lai Eiropā būtu eiropeiska uzraudzība. Vai jūs šodien varat uzņemties uh, solījumu, izteikt solījumu par to, ka jūs atbalstīsiet šādu eiropeiskās uzraudzības ieviešanu? Jūs jau pirmie teicāt, ka ECB dod savu ekspertīzi, savus darbiniekus, bet tā ir nepieciešams arī mm, dot priekšsēdētāju šai te supranacionālajai iestādēji Šobrīd šķiet ir tāda moda, ka cilvēki vēlas maksimālu harmonizāciju minimāliem noteikumiem. Franciski to varētu pārtulkot tā, ka mums neko daudz nevajag mainīt. Vai jūs varat šodien mums solīt, ka netiks spērti soļi atpakaļ, ka mums būs vienoti noteikumi, vienoti ieviešanas noteikumi un backstop pasākumi, kā to mēs žargonā franciski saucam? Paldies! Paldies, eh, vārds Fordas kundzei. Paldies, dragī kungs. Jūs norādījāt eh, par nelīdzsvarotības kontrolēšanu un aktīvu burbuļiem un eh, par tādu instrumentu izmantošanu, kas nav tikai monetārie, un arī jūs izteicāties par bāzeles instrumentu, kas jums ir tik sirdī tuvs. Es esmu šeit, saka runātāji. Tātad runājot par bāzeli, lasot Delā Rosī ierosinājumus, mēs nonākam pie svarīga punkta. Viņš aicināja atcelt dalību valstu izņēmumus, jo tie kropļo vienoto tirgu, bet te pašā laikā ir jānodrošina, lai dalību valstīm būtu elastīgums, būtu stingrākām, mēģinot nodrošināt ekonomisko elastīgumu un stabilitāti. Bet tad es lasu komisijas dokumentu par uh, CRD4, un šis dokuments ir gatavais murgs, es varu to apliecināt, jo šķiet, ka kapitāla un likviditātes definīcijā jau ir iekļauti nacionālie kropļojumi, ir notikusi atteikšanās no Bāzeles prasībām, nav vairs apņemšanās nodrošināt stabilu finansēšanas likmi, un uh, Maksimālā harmonizācija tiek skatīta tādos līmeņos, kur dalību valstis vispār nevarēs izmantot instrumentus finanšu stabilitātes garantēšanai. Es saprotu, ka jūs nesen bijāt ASV un uh, ziņās izteicāties, uh, aicinājāt politiķus un iesaistītās puses neatteikties no Bāzeles 3. Vai mēs varētu šo argumentu stiprināt arī šeit? We'll have answers to the first. Uh, Mums eh, varbūt mēs varētu atbildēt uz pirmo jautājumu raundu. First, first answers to Mr. Bullman. Pirmkārt atbilde uz Bulman kunga jautājumu. Es jums pilnīgi piekrītu, ir nepieciešams auglīgs dialogs un galvenais iedvesmas avots eh, šai delikātajai lietai par uh, ECB mandātu, pilnvaru robežām un plašo politisko pasauli uh, ir jāskata. Es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāapzinās, kāds ir mūsu mandāts, jākoncentrējas uz to un jāiesaistās nepārtrauktā produktīvā dialogā ar Eiropas parlamentu. Uh, atbildot uz Gulāras kundzes uzdoto jautājumu, Jāteic, ka Larozie kompromiss ir labs kompromiss. Lielākā daļa no mums būtu vēlējušies, lai tas būtu mērķtiecīgāks, bet galu galā tika panākts tas, ko varēja panākt. Šo kompromisu laiku pa laikam periodiski pārskatīs, un mums ir jānovērtē tas darbībā, jāraugās ar kādām, vai, vai tās pilnvaras, kas ir piešķirtas EBA un citām institūcijām, ir pienācīgas. Bet es pilnīgi piekrītu jums šādā ziņā. Bez dalību valstu uzraudzības struktūra sadarbības neatkarīgi no noteikumiem, kādus mēs veidojam, viss pasākums neizdosies, un sadarbība nozīmē arī Pirmām kārtām gatavību dalīties informācijā, iesaistīties savstarpējā darbības pārskatīšanā, būt caurskatāmām, būt ticamām. Un šīs izturības pārbaudas, jeb stresa testi būs viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas ļaus mums izvērtēt šīs īpašības. Es eh, šobrīd nevaru izteikties par atkāpšanos uz agrākiem pasākumiem, bet Eiropas būve tiek celta pakāpeniski un ja vien ja mums būs, ja vien, ja vien mums nebūs nopietna EBA procesa un koordinētas pieejas, tad mēs nespēsim koordinēt, risināt mūsu problēmas, nerunājot nemaz par atbildi uz krīzi. Mm. Atvainojiet, es nevēlos uh, aizkavēt visu, saka Bulman kungs, bet, protams, mums būs produktīvs dialogs. Jautājums nebija par to, jautājums bija par to, kādas mācības mēs gūstam no krīzes lai varētu veidot dialogu par svarīgo iesaistīto pušu uzvedību. Jo, lai ko mēs arī darītu ar tiesību aktiem, mēs vienmēr nošaujam greizi, mēs vienmēr esam pārāk mērtiecīgi. Un jautājums ir par to, ko Eiropas centrālā banka var darīt, lai palīdzētu mums uh, izvairīties no tā, ka mēs patiesībā neapspriežam svarīgāko dalībnieku uzvedību. Uh, lai mēs varētu izveidot labāku regulējumu. Dragī kungs, jā, es mēģināšu atbildēt labāk uz jūsu jautājumu. ECB un Eiropas parlaments ir sadarbojušies eh, virknē jautājumu ar labiem rezultātiem. Es uzskatu, ir svarīgi, lai mēs turpinātu šādi sadarboties un pastiprinātu šo sadarbību, lai Eiropas parlamenta uh, Uh, ambīcijas un mērķi varētu tikt piepildīti? Vai es atbildu uz jūsu jautājumu? Bulman kungs, mums par to ir jāpadomā nākotnē, mums ir jādara vairāk, vairāk nekā mēs varam izrunāt šobrīd. Es, es to gaidīšu, saka Dragī kungs. Jā, Metodas var būt dažādas, bet jāņem vērā to, ka arī būtība var atšķirties. Fordas kundze vispārīgi runājot par Bāzeli 3. Es patiešām sacīju, ka ASV un Eiropai ir īpaša atbildība pār pilnvērtīgu un konsekventu Bāzeles 3 īstenošanu. Ja šīm abām jurisdikcijām tas neizdosies, tad visu pārējo pasauli nevarēs piespiest pakļauties šiem noteikumiem. Tālāk runājot par baņķieriem. Viņi turpina protestēt, jo viņi grib vienlīdzīgu spēles laukumu. Nu, Eiropas baņķieri saka, ka ASV banķieri var izvēl, izvairīties no Bāzeles 3. Trīs uh, ASV banķieri to pašu saka par Eiropas banķieriem, bet viņiem arī ir īpaša atbildība. Un to es arī vēlējos uzsvērt. Runājot par elastīgumu un e, prasībām, kas būtu stingrākas par Bāzeles trīs prasībām, godīgi sakot, es nezinu, kādā stadijā ir dialogs ar komisiju, bet sākotnēji jau tika lemts, ka Bāzelē trīs būs iekļautas minimālās prasības, un tās vienmēr var veidot stingrākas. Ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības reālā situācija, bet vēlos norādīt, ka mēs visi strādājam kopā, tāpēc ir vajadzīga savstarpēja skaidrojuma un caurskatāmība, lai kādā virzienā mēs arī dotos. Un tālāk Žans Pols ir ieradies, tā tad nākošajā kārtā tu būs nākamais, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze, atvainojiet, ka bija izgājis. Pārvaldnieku kungs, jūs būsiet Eiropas sistēmas koris kolēģijas priekšsēdētājs. Mēs šobrīd vērojam milzīgu dalību valstu parādu krīzi, tas ir sistēmisks risks. Man ir vienkārši jautājums. Jūs vērojat šos te finanšu not, note, notikums, kādi ir citi riski, sistēmiskie riski, kas izpelnīsies lielu daļu jūsu uzmanību šajā darbā? Sweet, sure Jā, mums ir divietiekoši garš saraksts, tālāk zaļo vārdā jautājumu uzdod. Uh. Gouverneur, Herr Kandidat. Pārvaldniekums, kandidāta kungs, man ir jautājums saistībā ar eh, Eiropas sistēmisko risku kolēģiju. Mēs kā parlaments iestājāmies par šīs kolēģijas izveidu un par to, lai tās kompetences pieaugtu. 12.3. Mm, 12.3. pants uh, Eh, regulā par šo kolēģiju paredz eh, rīcību kurai jāpakļaujas. Un tāpēc jautājums jums, vai jūs esat ar mieru šai kolēģijai piešķirt plašu mandātu, lai tā var rīkoties patstāvīgi, lai tā var patstāvīgi uzstādīt uzdevumus un nevis atbildēt vienkārši uz jūsu jautājumiem, bet patstāvīgi nākt klajā ar iniciatīvām. Un, uh, un arī to starp var nākt publiski klajā ar saviem secinājumiem. Yeah, and Jürgen Klut. Tālāk Klutas kungam vārds. Also meine Fragen, die ich mir überlegt. Tā tad mans jautājums jau daļai tika uzdots un uh, vēlos ietaupīt laiku un padomāšu par kādu citu jautājumu un tikmēr ļaušu Dragī kungam atbildēt. Un visbeidzot, Morganti kungs uzdod jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, dragi kungs, liels paldies par to, ka veltāt laiku šajā pēcpusdienā. Laipnā aicināts mūsu komitejā. Man ir jautājums par kredīta reitinga aģentūrām. Aģentūrām ir milzīga vara, ko starptautiski neviens būtībā nespēja kontrolēt. Un man ir jautājums, kādēļ trīs lielākās amerikāņu Um, aģentūras arī faktiski nosaka toni tirgū. Uh, pat Lehman Brothers uh, uh, bankrotēja, bet jūs zināt, ka viņi bija saņēmuši labu reitingu no šīm aģentūrām. Tātad šie reitingi ir neprecīzi un uz tiem nevar paļauties, un, taču tiem ir milzīgas sekas, kas attiec uz atbildību. Uh, Eh, un tā sadalījumu, kādas iniciatīvas būtu jāuzņemas. Eh, kā nodrošināt šo atbildīgumu un uh, caurskatāmību tad, kad mēs runājam par kredītreitinga aģentūrām un to darbību? Kā mums pārvarēt tās grūtības, ar kurām sastapāmies pagātnē? runājot par eh, sistēmiskā riska kolēģijas vadīšanu un centrālās bankas vadīšanu, kad jūs kļūsiet par to vadītāju, vai ir kaut kādā veidā iespējams, tā teikt, jau brīdināt par to, ka kaut kur draud briesmas? Jā, paldies, tā bija eh, pēdējā jautājuma kārta, lūdzu, varat atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Gozes kungs. Lai atbildētu uz jūsu jautājumu, es eh, esmu domājis par to, kas tad ir šie eh, sistēmiskā riska faktori šajā brīdī, šajā laikā. Un ko tad mēs šajā sakarā darīsim? Es domāju, tas ir ļoti labs jautājums, un tas savā ziņā faktiski uzdod jautājumu par to, kas tad ir nepabeigts mūsu finanšu sistēmā. Pirmais jautājums. Mums ir jāpārliecinās par to, un es jau par to teicu iepriekš, atbildot Fords kundzes jautājumu, mums ir jāpārliecinās, ka Bāzela 3 tiek īstenota konsekventi visā pasaulē un pilnībā. Augstāks kapitāla līmenis un labāks kvalitātes kapitāls likviditātes noteikumi. Uh, tie nav pilnībā izpētīti, bet viņiem ir jātiek izpildītiem pēc tam, kad tiks pabeigts ietekmes novērtējuma pētījums. Ko darīt ar lielām sistēmiskām institūcijām, kas būtībā ir lielā mērā atbildīgas šodien par morālo kaitējumu? Mums ir trīs eh, darbības kanāli, trīs darbības virzieni. Pirmkārt, nodro, eh, pirmkārt noteikti ņem lielāku kapitāla īpatsvaru, eh, pat lielāku kā visiem citiem. Un kas ir vissvarīgākais, bet lieta varbūt ko visgrūtāk ir izdarīt, ir jāizveido sistēma, kas varētu pārvaldīt lielas uh, lielus bankrots, liels finanšu uh, katastrofas tādā veidā, lai neciesu nodokļu maksātāji un netiktu traucēts kapitāla tirgus darbs. Man patīk uh, jūsu priekšlikums ar trījiem, uh, trī, trijām ieviešanas fāzēm. Un uh, šeit nav runa par šauru nacionālu pieeju, jo ir jautājumi, ko var izsināt tikai kopienas līmenī kādā veidā mēs ar uh, banku vai finanšu iestāžu neveiksmēm eh, cīnīsimies, ko mēs darīsim, eh, kas būtu jāizstāv, kas nē. Es domāju, tas ir ļoti labs solis uz priekšu. Un visbeidzot, kā mēs stiprinam savus uzraudzītājus, padarām tos neatkarīgākus, stiprākus, uh, neatkarīgāks no lielajām bankām, no uh, valdībām, jo ļoti bieži uh, šie te uzraudzītāji ir ļoti uh, atkarīgi no valdības, un šeit, protams, rodas interešu konflikts. Lūk, šie ir trīs darbības virzieni. Um, tie ir veidi vai tie ceļi, pa kuriem būtu jāiet, lai uh, samazinātu morālo kaitējumu, ko uh, izrā, var izraisīt šīs lielās institūcijas ēnu banku aktivitātes. Ir jāpadziļina regulēto institūciju kontroli, bet pastāv risks, ka ļoti daudz uh, no banku darbībām vienkārši tiks pārve, pārceltas uz krēslas zonu. Un uh, te mums ir svarīgi izlēmt, uz ko mēs īsti koncentrēsimies. Mēs koncentrēsimies uz visu to, uh, kas ir saistīts ar uh, kredītēšanas vidutāju darbībām šajā te uh, ēnu banku aktivitāšu zonā. Piemēram, ja kāds veids e, darbības līdzīgi kā banka, bet sevi nesauc par banku, e, tad jāregulē šīs iestādes ir tieši tādā pašā veidā kā bankas. Lūk, tas ir e, viens no veidiem, kā mēs gatavamies cīnīties ar šo ēnu banku parādību. Tālāk runājot par ārpusbiržas darījumiem. Uh, Jā, šis bija viens no tādiem kanāliem, caur kuriem izplatījās visvairāk riska. Pēc Lehman Brothers uh, bankrota uh, faktiski līdz tam mēs pat nezinājām, cik milzīgs ir eh, šis ārpus biržas darījuma tirgus. Šie skaitļi, šie cipari mainījās burtiski katru dienu. Un mūsu mērķis bija mm, centralizēt atvasināto vērtspapīru tirzniecību, lai tie tiktu uh, pārdoti un pirkti tā saucamajās centralizētajās platformās, lai mēs zinātu, kas aiz tā stāv, cik liela ir noteiktā ķīla, kā šī ķīla tiek pārvaldīta un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, uh, viss šī informācija 2008. un 2009. gadā mums vispār nebija pieejama. Atvasinātie vērtspapīri, kas tiks centralizēti, No regulatorā viedokļa tiks, um, tiem tiks radīt labāki noteikumi nekā tiem, kas nebūs šādā veidā centralizēti. Taču no otras puses viņiem būs jāsniedz visa informācija konkrētās institūcijās, ko sauc par tirdzniecības repozitārijiem, kur uh, valsts kontrolieriem būs uh, pilna pieeja veikt kontrolas. Lūk, šī ir tā joma, kur mums tuvākos mēnešos ir jāstrādā eh, patiešām cītīgi, lai Parīzē eh, G20 eh, samitā mēs jau varētu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, bet tuvākajos gados, protams, ir jādara vēl vairāk. Ceļš mm, ir aptuveni skaidrs, mēs arī zinām, cik tālu mēs gribam tikt. Mēs zinām, ka mēs varam uh, E, cīnīties e, pret dažādu sautīgu interešu aizstāvjiem, bet e, es domāju, ka mēs varam panākt labu rezultātu. Priekšsēdētāji, jūs droši vien esat dusmīgi uz mani, jo es tik daudz laika veltu savam atbildēm. Tālāk runājot par neatkarīgu akadēmisko konsultatīvo padomi. Es varētu atbildēt tā, ka ja mums būtu šāda zinātniska padome, eh, tad tās vērtība būtu tikai tik liela, cik liela būtu tās neatkarība. Ja tā varētu sniegt savus konsultācijas, savus padomus neatkarīgā veidā. Es īsti nesapratu jūs jautājumu, vai jūs domājat, ka šī padoma varētu strādāt neatkarīgi? Jā, nu varbūt es angliski, varbūt izteikšos, varbūt tas būs skaidrāk. Uh, Un beigās jau mēs visi Eiropā te sāksim runāt angliski, bet, bet jautājums ir saskaņā ar 12. Eh, pānta trešo punktu regulā ir teikts, ka padome rīkojas saskaņā ar eh, priekšsēdētāja ieteikumu. Vai šis te uh, priekšsēdētājs pats izdomās, kādus tad jautājumus vai ieteikumus uh, uzdot, vai arī būs uh, kaut kāda zinātniskā uh, padome, kas sniegs šādus ieteikumus un vai tie būs publicēm. Nu, mikromanagements nav mans stils. Es pats sāku strādāt universitātē un es zinu, cik neatkarīgas konsultācijas ir svarīgi. Un, protams, ka e, šī padoma, kā jau es teicu, būtu tik vērtīga, cik tā būtu neatkarīga. Lēmumam ir jābūt koleģiālam, un mums arī kopā ir jālēm par to. Es e, to neiz, šādu iespēju ne, neizslēdzu, bet man ir arī jāuzklausa, ko teiks citi mani kolēģi. Morganti kungs, Klutas kungs kungs. Kredītreitinga aģentūra jautājums. Jā, šis, šīs aģentūras un to ietekme ir eh, kritizētas ļoti bieži krīzes laikā un arī pēc krīzes, un daudz pasākumu ir veikts ASV un arī Eiropā lai novērstu viss nepatīkamākos interešu konfliktus. Un tagad ir panākta lielāka caurskatāmība, pilnīga uh, reitinga funkcija un konsultīvo funkciju atdalīšana un tā tālāk. Finanšu stabilitātes pārvaldē ir arī projekts eh, ar nosaukumu, kā mēs varam atbrīvoties no kredītreitinga aģentūrām. Eh, tā kā šim jautājumam tiek pievērsts daudz uzmanības, un te mēs varētu aplūkot trīs cilvēku kategorijas - regulātorus, investorus un eh, vērtspapīru izdevējus, emitētājus. Un jūs zinat, ka uh, likumdošana, piemēram, aizliedz regulatoriem izmantot kredīta reitinga aģentūra reitingus. Bāzele ļauj tos izmantot, izvērtējot banku riskus. Taču tas nebūs vienīgais uh, veids, kā mērīt risku. Tieši tādā pašā veidā ECB vērtējot ķīles, uh, arī ņem vērā kredītreitinga aģentūru reitingus, taču mums ir arī pašiem savi instrumenti, kā vērtēt dažādas institūcijas un dažādas bankas. Galvenais mērķis ir izlēmt, kas ir risks un kas nav risks, un cik daudz riska mm, ir iekļauts, iekļauts noteikti aktīvā. Mēs esam to pieredzējuši jau ar investoriem varētu būt pārsteidzoši uzzināt, ka, ka investori, īpaši institucionāli investori, e, ļoti rūpējas par reitingiem, jo viņiem pašiem nav šādu iespēju risku izvērtēt. Tā kā tas ir varbūt vienkāršākais veids, kā viņi e, var izmantot šo instrumentu, pat neņemot vērā to, cik nepilnīgs tas ir. Tātad mums ir mērķis kā regulātoram izmantot eh, pēc iespējas eh, pašiem savus riska vērtēšanas metodas. Eh, tas nav vienkārši, bet mēs zinām, kas būtu darāms. Liels paldies! Līdz ar to mēs noslēdzam jautājumu un atbilžu sesiju. Protams, ka jums nav obligāti teikt noslēguma vārdus, bet jums šķiet, ka jums vēl kas svarīgs būtu sakāms, ko jūs vēl neesat pateicis pēc šīm divar pus stundām, tad tagad ir šo, jums ir šāda iespēja. Tas būs pavisam īsi priekšsēdētāja kundze. Šī ir man pirmā pieredze par demokrātisko atskaitīšanos. Šī uzklausīšana tiešām bija ārkārtīgi interesanta, un man tā ir arī kā tāda mācības stunda. Es šo pieredzi noteikti ilgi atcerēšos, augstu vērtēju to. Lielas paldies par visiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt. Thank you very much. Well, if all goes well. Paldies! Nu, ja viss notiks eh, pēc plāna, tad mēs jūs, eh, ar jums tiksimies apmēram sešreiz gadā, un jūs mūs tīri labi iepazīsiet šajās tikšanās reizēs. Par tālāko procedūru. Mums būs slēgtā sēde, kurā drīkst piedalīties tikai šīs komitejas deputāti un viņu asistenti. Uh, and then we'll, take, we'll have a five minute interlude. Ieturēsim piecu minūšu pārtraukumu, lai politiskās grupas varētu noturēt īsu apspriedi, un pēc tam mums būs apspriede visu grupu starpā.